Dear colleagues, please, thank you, the press, but... Dargie kolēģi, liels paldies arī presē. Tagad sāksim mūsu sanāksmi, pieņemsim darba kārtību sākumā. Esam to pieņēmuši un sveiksim Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju Mario Dragī kungu. Paldies, ka esat ieradies pie mums otrajā šī gada monetārajā dialogā. Kā jūs atceraties, pirmais notika 6. februārī, un šodienas dialogam sekos arī uzklausīšana ar Mario Dragī kungu, kā Eiropas sistēmasko risku kolēģijas priekšsēdētāju. Kā mums zināms, pēc pēdējā monitora dialoga mūsu nostāja nav mainījusies arī attiecībā uz uh, pasākumiem, kurus uh, padome ir paredzējusi īstenot līdz šī gada, gada, šī gada beigām, pat ilgāk, ja nepieciešams. Tāpat arī padome ir gatava paredzēt paaugstinājumus, ja situācija nebūs tik veiksmīga. Tāda ir šī situācija. Eiropas centrālā banka ziņo par šādu situāciju, par iespējamiem riskiem Eiropā. Turklāt tā ir pietiekami apbruņota, lai spētu atbildēt uz jebkāda veida ģeopolitiskiem, ekonomiskiem izaicinājumiem. Uh, Līdz šim Eiropas centrālās bankas politikas ir spēlējusi būtisku lomu, sagatavojot monetārās politikas, nodrošinot pieprasījumu un ir palīdzējusi arī īstenot līdzsvaru visā Eiropā, gan publiskajā, privātajā sektorā. Jau esam saskārušies ar šīs politikas rezultātiem. Un šeit ir jāpiemina arī ECB inflāciju noteiktie mērķi. Dragī kungs stāstīs mums par attīstību, par Brexit ietekmi, par Eiropas finanšu stabilitāti. Notiks arī diskusija ar locekļiem, kur runāsim par divām tēmām, kuras izvēlējās ekonomikas komitejas koordinators sektotais šim dialogam, proti finanšu inovācijas un to ietekmu uz monetāro politiku, kā arī jautājums par to, vai ilgtermiņā procentu likmi paaugstināšana ir ietekmējusi situāciju attiecīgi. Mēs esam arī veikuši sagatavošanas darbus, arī konsultējoties un runāt par šo otro tēmu. Dokumenti liecina par to, ka kopš 2016. gada augustā paredzētā notiekošā paaugstinājuma uh, Ir pieaugušas procentu likmes arī ASV tirgu. Un šeit, protams, ir jāņem vērā arī politiskā spriedze visā Eiropā, kas radīja lielākus finanšu riskus. Iespējams, ka ar pašreizējām un turmākajām vēlēšanām šeit procentu likmes eh, kritīsies. Un šeit ir jāpiemina attīstība, kas notiek arī daudzās dalību valstīs. Mums ir ļoti daudz interesantu jautājumu un arī daudz ekspertīšu. Lūdzu, dragīkums, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, godātie ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man ir prieks būt pie jums vēlreiz šeit šajā otrajā uzklausīšanā. Tāpat arī priecājos, ka par šīs uzklausīšanas tēmu esat izvēlējušies finanšu inovācijas. Tas ir tikai viens no elementiem plašākā inovācija procesā, kas šobrīd notiek ekonomikā. Taču tas ir ārkārtīgi izšķiroši, ņemot vērā, cik būtisku lomu spēlē finanšu tirgi resursu sadalē. Sākumā vēlos apskatīt ekonomisko situāciju un monetārās politikas situāciju. Ekonomikas eh, pieaugums kļūst arvien pamatīgāks, tas paplašinās dažādos sektoros un dalībvalstīs. Laukos reālais IKP ir pieaudzis par 16 punktiem, pieaugot par 1,5. 6% punktiem. Bezdarba ir nokrities līdz zemākajam līmenim, kurš 2009. gada patērētāju un uzņēmēju darbību. Uzņēmēja darbības atmosfēra ir pieaugusi kopš sešiem gadiem. Tāpat arī pieauga samazināšanās riski un saistītie riski, ar kuriem saskāramies pagājušā gada beigās. tas, ka vietējais patēriņš un investīcija ir galvenie dzinējspēki ekonomikas atvesaļošanās procesā, ekonomika padara par daudz uh, pretoties spējīgāku dažādiem riskiem un arī globālajiem ietekmes faktoriem. Par spīti iepriekšējiem atgūšanās situācijai ņemot vērā EHIP, neseno attīstību pēdējos mēnešos ietekmi ir bijusi netik spēcīga. Taču vēl joprojām situācija nav iepriecināša algu nozarē, lai spētu arī pretoties uh, inflācijas raisītajai ietekmei gan vidus, gan ilgtermiņā. Mums vēl joprojām ir nepieciešami dažādi finanšu instrumenti, At its June monetary policy meeting, the Governing Council Jūnijā politikas eh, sanāksmes laikā padomu saņems arī jaunāko informāciju par situāciju, kā arī ieteikums par risku sadalījumu un iespējamiem rezultātiem izaugsmē un inflācijā. Kopumā mēs esam pārliecināti par to, ka uh, ievērojams monetārās politikas atbalsta vēl joprojām ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašreizējo vēl nepietiekami izmantoto resursu situāciju. Tāpat arī, lai inflācija neceltos, lai būtu līdzsvars apmēram 2% robežās. Jūs man lūdzāt šodien diskutēt par ilgtermiņu procentu likmju dinamiku. Pēdējo desmit gažu laikā ilgtermiņa obligācijas ir samazinājušās gan nominālā, gan reālās vērtībā, kur reālās vērtības atspoguļo monetāro politiku citu faktoru vidū. Uh, Šeit ir jāņem vērā arī struktūrālie faktori. Šeit ir jāpiemin neto uzkrājumi, kur īpaši faktors ir novecojušās uh, sabiedrības pensiju uzkrājumi. Šeit ir jāņem arī ārkstie valstu parādi un zemes ražošanas līmenis. Ja ilgtermiņa procentu likmes vēlreiz piekāps, sasniegs daudz augstākus līmeņus, tad šeit ir jāķers klāt pie tiem iemesliem, kas to ietekmē. Šeit ir nepieciešama struktūrāls rīcība gan nacionāla, gan Eiropas līmenī. Mūsu monetārā politika ir nodrošinājušas instrumentus, lai nodrošinātu ciklisko līdzsvaru, nodrošinot gan uzkrājumus, gan finansējumu Mūsu monetārās politikas instrumenti un pasākums ir stimulējuši patērētāju rīcību. Daudz dinamiskāka ekonomika laika gaitā noteikti arī ietekmēs daudz veselīgāks procentu likmes. Tagad vēlos pievērsties finanšu investīciju jautājumam. Attiecības starp ietaupījumiem un investīcijām rosina runāt par šodienas izvēlēto tēmu. Šeit ir būtiski pieminēt efektivitāti, nodrošinot kapitāla pieaugumu un lai tas tiktu izmantots produktīvi. Inovācijas finanšu instrumentu jomā, pakalpojumus un infrastruktūrā Tāpat kā izmaiņas finanšu tirgus organizētībā var spēlēt ļoti būtisku lomu šajā ziņā. Finanšu inovācijas ir nepārtraukts process. Inovācijas nepārtraukti attīstās un notiek, un ir arī pagātnes pieredze, piemēram, starptautiski garantētie parādi Šeit ir bijusi iespēja likvidēt pastāvošu asimetriju, taču dažas inovācijas pagātnē tika ievestas, lai samazinātu izmaksas, un tās ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļām, piemēram, kredītkartes vai bankomāti. Šobrīd fintech piemēro jaunas uh, inovācijas banku un finanšu sektorā, uh, un tas rada ļoti liels pārmaiņas. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam šai attīstībai vairāku iemeslu dēļ, lai labāk saprastu ietekmi, novērtētu risku un piemē, pielāgot arī uzraudzības pieeju un likumdošanu, ja tas ir nepieciešams. Tāpat laikā institūcija mēs varētu pielāgoties un atbalstīt inovācijas, kad tas ir nepieciešams. Vēlos pieminēt pāris uh, konkrēts piemērs, kāpēc finanšu tehnoloģijas ir ārkārtīgi būtisks mūsu darbam. Tā kā finanšu tehnoloģijas un inovācijas spēj ietekmēt potenciāli ekonomikas finansēšanas veidus nākotnē, tad tās var ietekmēt arī monetāro politiku nākotnē un noslēgumā arī finanšu nosacījumus. Kā Eiropas centrālā banka mēs esam ārkārtīgi uzmanīgi, lai varētu nodrošināt to, ka izmaiņas finanšu jomā tiek ārkārtīgi rūpīgi uzraudzītas. Mēs ECB un Eiro sistēma esam ieinteresēti uh, nodrošināt maksājumu sistēmu drošību un arī infrastruktūru drošību. Viena no aktīvākajām jomām šajā laukā ir DLT joma blokķēžu joma, un ņemot vērā strauju attīstību šajā laukā, ir nepārtraukti jāuzrauga šī joma un jākonstatē iespējamie riski, kas varētu rasties piemērojot jaunas tehnoloģijas kā DLP maksājumus. Viens šāda veida iespējamais risks ir tirgus sadrumstalotības pieaugums. Ja tiks ievies dažādas DLT pieejas paralēlā veidā dažādās dalībvalstīs. Turklāt Eiropas uzraudzības sistēmas ietveram ir jāstrādā efektīvi arī nākotnē, lai spētu sekot līdz šai attīstībai. Tāpat mums ir jāspēj darboties saskaņā ar mūsu mandātu, lai nodrošinātu gludu maksājumu sistēmu darbību. Finanšu tehnoloģijas finanšu sektoram nodrošina arī plašākas iespējas nodrošināt efektīvākus pakalpojumus mājasemniecībām un uzņēmumiem. Finanšu tehnoloģijas, piemēram, var atvieglot bankām iespējas pielāgot savus biznesa modeļus, samazināt izmaksas, apgūt dažādas jaunas uzņēmdarbības veidus. Tāpat arī finanšu tehnoloģija uzņēmumi var nodrošināt papildu pakalpojumus banku sektorā, nodrošināt dažādas alternatīvas kredītu iegūs iespējas. Šādā veidā ir iespējams pārvarēt uh, dažādus traucējumus banku sektorā, kad bankas nespēja nodrošināt aizdevumus, piemēram, tādiem maz lieluma aizņēmējiem. taču šajā jomā var rasties arī jauni riski. Piemēram, ir ārkārtīgi būtiski izvērtēt un pieņemt finanšu ietvaru ne banku sektorā, lai nodrošinātu vienādus uh, spēles noteikums gan vecajiem, gan jaunajiem spēles dalībniekiem, un lai nodrošinātu uzraugus ar visu nepieciešamo, lai varētu tikt galā un novērtēt jaunos riskus. Šeit darbs nekad nepārtraucas. Tas ir jāturpina gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Turklāt riski, kas rodas izmantojot jaunās tehnoloģijas, ir ārkārtīgi rūpīgi jāpārvalda, īpaši ņemot vērā paaugstināts kiberdrošības riska situācijas. Kiberriski jau ilgu laiku ir kalpojuši par prioritāti gan nacionāliem, gan Eiropas uzraudzītājiem. Arī mūsu banka šo jautājumu apskatījuši no dažādiem skatu punktiem. Tā kā finanšu tirgus infrastruktūras pāraudzītāji, mums ir jānodrošina, ka gan individuālās sistēmas, gan viss kopējais tīkls ir spējīgs pretoties kibernoziekumiem. Un kamēr mēs ļoti uzmanīgi uzraugam finanšu tehnoloģiju iespējamos riskus, mēs nodrošinām finanšu investīciju attīstību savā darbībā. 2015. gada jūnijā palaidām jaunu platformu, kas tagad ir viens no galvenajiem instrumentiem Eiropas tirgū, nodrošinot harmonizētu, integrētu un efektīvu Eiropas maksājumu sistēma attiecībā uz vērtspapīru sektoru. Šī platforma ir kalpojusi arī kā katalizators patiesu vienotā tirgus izveidē vērtspapīru un maksājumu jomā. Šeit pastāv dažādas sasaistes starp dažādiem sektoriem, tādēļ nodrošinot un veidojot institūciju infrastruktūru, mēs nodrošinam to, lai dažādie sektori viens otru atbalstītu un tādējādi šī joma būtu spēcīga. Tādēļ Eiropas Savienības likumdevējiem ir jāspēlē ārkārtīgi būtiska loma. Eiropas līmenī harmonizēts tie principi, regulējot finanšu tehnoloģiju, kas ir iekļaut kapitāla tirgus darba programmā, palīdzēs nodrošināt vienādas spēles noteikumus visiem. Tas veicinās arī pārobežu investīcijas un uzņēmējdarbības paplašināšanos. Kā jūs redzat, finanšu tehnoloģijām ir iespējams paaugstināt efektivitāti, uz, radīt labākus pakalpojumus un samazināt cenas patērētājiem. Tad šeit jāpiemina arī citas dimensijas, kā piemēram iespējamie riski un jauni regulatori jautājumi. Visu mūsu interesēs ir stāties pētīs šiem izaicinājumiem. Tā kā finanšu tehnoloģijas ietekmē visu finanšu sektoru, tad būs nepieciešams arī dažādas regulatorās pieejas. Šeit ir jāņem vērā uzraudzība, patērētāja aizsardzība un cita veida regulējums, taču vienlaiks regulējums nedrīkst kavēt attīstību. Un noslēgumā vēlos teikt, ka situācija Eiropā uzlabojas. riski samazinās, taču mums ir jādomā par augstāku ekonomisko izaugsmi. Šeit ir nepieciešama lielāka produktivitātes izaugsme, un tam ir nepieciešams in inovācijas. Struktūra reformas ir būtisks, lai nodrošinātu tādu uzņēmēju darbību, kas uh, darbojas saskaņā ar inovācijām un tādu regulatoro vidi, kas attiecīgi pielāgojas gan nacionālajā un Eiropas līmeņā ietvaros. Mēs gribam nodrošināt to, ka mūsu ekonomikas un monetārā savienība piedzīvo izaugsmu, un mums ir jāatjauno un jāuzlabo mūsu likumu ietvars. Tas nozīmē atbalstīt inovācijas, kad vien tas ir nepieciešams. Un ņemot to visu vērā, vēlos arī tagad piedalīties uh, diskusijās, kuras uzsāks Eiropas komisijas dokuments par Eiropas monetārās savienības padziļināšanu. Paldies par jūsu uzmanību. Esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji Tragi kungs, par jūsu bagātīgo paziņojumu, īpaši augstu vērtējam padziļinātu analīzi, eh, finanšu tehnoloģijas un inovācijas šajās, šajā jomā arī ir svarīgs temats mūsu komitē. Mēs esam izstrādājuši par to ziņojumu, un jūsu vērtējums arī atbilst mūsu ieskatam. Brains Heis, kā pirmais uzstāsies mūsu jautājumu un atbilžu pirmajā daļā. Paldies! Paldies, eh, dragie kungs, esat sveicināts sekundu komitejā esam priecīgi dzirdēt jūsu komentārus par fintech, kā jau priekšstādātājs teica, ziņojums nesen pieņemts Eiropas parlamentu. Mēs augstu vērtējam jaunās iespējas, kas pavāršanās, un kolēģi arī jau uzdos jums, jums jautājumus par šo tēmu. Man ir divi jautājumi, dragie kungs. Pirmais jautājums ir saistīts ar Brexit. Ir runa par to, ka bankām būtu jāpārceļ no apvienotās eh, karalists uz Eirozonu. Kā jūs zināt, ECB eh, sadarbība ar nacionālajiem, nacionālajiem eh, regulētāju iestādēm pieņems lēmumu attiecībos tām bankām, kas vēlas pāriet uz Eirozonu. Tātad jums te ir atbildīga loma, ņemot vērā Daniela Lojo, jūsu kolēģi sacīto, es mums arī sacīto. Uh, par to, ka būs centieni samazināt izmaksas, ka uzraugēji Eirozonā mēģinās nenodrošināt godīgus noteikumus visiem. Tad ko e Eiropas centrālā banka var darīt? ko Eiropas centrāla banka dara šai ziņā, manā skatījumā, tas ir svarīgs jautājums. Un otrs jautājums saistīts tieši ar īriju. Kā jūs zināt no mūsu banku krīzes? Mums ir viena banka, Allied Irish Bank, kā ir viena no 125 sistēmiski svarīgajām bankām, kuras uzrauga ECB, un jūs zināt, ka īrijas valdība vēlas daļēji Uh, pārdots uh, Allied Irish Bank. Man ir divi jautājumi. Pirmais, vai jūs skatījumā šis ir īstais brīdis daļējai pārdošanai, un vai jūs varētu sacīt, š, izmantot šīs komitejas starpniecību īrijas tautai, ka, lai panāktu labāku, stabilāku bankas vedi un arī um, nākotnes uh, labāku banku sistēmu īrijā, kas būtu darāms? Paldies! Paldies, atbildēšu pirmo jautājumu vispirms. Protams, Eiropas centrālā banka iekšēji gatavojas visām iespējamām sēkām, kas izrietējas no um, apvienotās karalistes izstāja izstāj Eiropas Savienības bankas gatavojas eh, apvienotās karalistes izstāja no Eiropas Savienībai, un tās arī plāno nepieciešamas soļus. Mēs uzturam kontaktu visām šīm bankām, uzraugām, cieši kā šis process norisinās. Taču, kā jūs pareizi norādījāt, tas atkarīgs ir ne tikai no mums, bet arī no dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Arī tām ir jānovēro, kā tas notiek. Protams, mēs esam gatavi sniegt atbalstu bankām, lai tās varētu pārorganizēt savu darbību Eirozonā. Ir ļoti svarīgi, lai šīs bankas atbilstoši sagatavotos savlaicīgi. Tātad galvenais šeit ir laika faktors. Mums visticamāk būs iespēja to apspriest vēl dažādu jautājumu kontekstā. Daudzi riski, ko cilvēki saskata Brexit procesā, ir saistīti ar to, kā šis process tiks pārvaldīts. Nu, nepārprotam, ja. Jā Eh, process būs veiksmīgs, eh, pārvaldīts pareizi, tad daudz riski nemaz neīstenoši. Daudz, kas tomēr atkarīgs no bankām pašām, tām ir jāgatavojas saulaicīgi. Mums ir jānodrošina, ka visas bankas, kas darbojas Eirozonā, eh, izpilda Eiropas banku uzraudzības standarts, un tāpēc ir svarīgi, lai mūsu banku sistēmas stabilitāte uh, neciestu no Brexit, taču, kā jūs pamatoti norādījāt, pastāv risks, ka um, būs uh, uzraudzības sadrumstalošanās. Un ir uh, dažas lietas, ko mēs nevaram risināt. Bankas var uh, pieņemt lēmumu, noslēgt vienošanās ar trešo valstu uh, filiālēm, un tad tās netiks uzraudzītas no Eiropas Sanības puses. Jums jārīkojas tā, lai vienā, pret vienādiem riskiem būtu vienāda attieksme un lai viss norisinātos objektīvi. Tas ir tātad Eiropas parlamentam šai procesā ir būtiska loma. Tagad atbildēšu uz jūsu otro jautājumu. Man jāsaka, īrijas valdības ziņā ir noteikti atbilstošo brīdi, kad eh, daļēji izpārdot eh, vienu no bankām būtu tiešām vēlams eh, risku novirzīt no eh, nodokļu maksātāju uz privāto sektoru. Jāsaka, īrijas bankas ir panākušas eh, progresu kopš krīzes. Tas ir ievērojams progress. Paldies. Priekšsēdētājs, paldies arī, ka Mm, pieminējāt eh, brokeru darījums un eh, risku izvērtējumu. Protams, ir nepieciešama eh, sadarbība starp visām iesaistēm pusēm, arī um, nacionālām iestādēm, lai novērš šo risku. Paldies par vanšu pierbereš, lūdzu. Es nezinu, vai tas ir labs paraugs, taču imitējuši Eiropas Tautas partijas deputāts uzdodot divus jautājumus. Pirmais jautājums. Jūs eh, esat viens no autoriem eh, septiņ, eh, pieci priekšstādātāja ziņojumā. Jūs norādījāt, ka attiecībā uz Eiropas ekonomiskas un monetārās savienības darbību institucionālais jautājums agrāk vai vēlāk atkal būs jāpārskata. Un mēs redzam, ka tagad parādās tāds daļējas idejas, proti, ka varētu pārstrādāt Eiropas stabilitātes mehānismu, Eiropas uh, uzraugu mehānismu, un tas uh, strādāt ar starpvaldību pieju. Vai jūs skatījumā piecu priekšsēdētāju ziņojuma kontekstā tā būtu labā pieeja, lai ļautu ekonomikas monetārai sabiedrībai labi darboties un nodrošinot arī integrētu līdzsvaru. Un tas pats attiektos ar budžetu, po, budžetu politiku, kas līdz šim ir dalībvalsts kompetencē. Mans otrais jautājums ir saistīts ar nākotni centrālajai bankai, Eiropas centrālajai bankai. Jūsu mandāts beidz šī gada beigās. Uh, Un ko jūs darīsiet pēc gada beigām, kāda būs jūsu komunikācija, respektīvi par algu apjomu? Berlīnē mēs dzirdējām, ka jau no jūnija daži rādītāji saistībā ar algām ļautu jau tagad saskatīt, kādi Uh, būs apstākļi pēc tam, kad beigsies pašreizējā monetārā politika. Vai jūs varētu par to sīkāk pastāstīt, lūdzu? Paldies. Dragie kungs, turpina, paldies. Es jums piekrītu. Kaut arī man tā nevajadzētu teikt, jo es biju viens no a, autoriem piecu priekšstādātāju ziņojumam. Nu, šis ir pirmais mēģinājums neoficiālam dokumentam. Uh, zilai grāmatai par tālāko notikumu attīstību gaitu, bet jūs redzat, ka tur tiek izskatīti, izskatīts divas iespējas, kas darāms īstermiņā un kas ilgtermiņā. Eiropas stabilitātes mehānisma uh, mērķa izmaiņas drīzāk ir saistīts ar ilgtermiņu, jo tas arī paredz izmaiņas līguma. Taču katrā ziņā e, tagad būtu pāragri par to spriest, mm, pat labam kaut ko precīzi sacīt nav iespējams. Mums vienkārši būs jāveic vēl tālāks pētījums. Šeit ir svarīgi, lai mums te nebūtu tāda sadrumstalot pieeja. Svarīgi ir, uh, lai mēs varētu kolektīvi, kopīgiem spēkiem definēt eh, to ceļu, pa kur vēlamies doties. Un tas mūs novedīs pie konverģences, kas arvien vairāk balstās uz institūciju veidošanu un mazāk tikai uz noteikumiem vien, kā tas ir pat labam. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad, lai mums būtu tāda visaptvaroša pieeja, nevis sadrumstaloša sadrumstalot pieeja atkarībā no institūcijiem. Un otrkārt, monetārā politika. Kā jums ir zināms, nākošais nedēļa ir um, pārvaldības padomu sanāksme, tad ir monetārās politikas valdes sanāksme, un pārvaldības padomē būs, um, uh, tā nāks klēr ar savām prognozēm par um, nodarbinātību. Kā jau sacīju savā ievadrunā, runā, kāpēc izaugsmes prognoz uzlabojas un tā arī turpmāk būs. Ekonomiskā atvesaļošanās e, ir arvien stabilāk, jo tā pamatojas uz patēriņu, nevis uz eksportu, un tā plešas plašumā, jo tā novērom jau daudzās valstīs un nozarēs. Viena lieta, uz kuru visi atsauc runājot par atveseļošanos un paplašanāšanos, ir rādītājs. Tātad, kā pievienotā vērtība izplatās dažādās valstīs. Jo vienādāks ir šis rādītājs, jo izplatītāka ir atveseļošanās. Un šodien mēs varam novērot to, ka šī rādītāja vērtība šodien ir tādā pašā uh, līmenī kā 1997. gadā, tātad daudzas gadus pirms krīzes. Un šķiet, ka no tā varētu secināt, ka daudzas problēmas, kas mums bija saistībā ar krīzi, kā finanšu, finanšu sadrumstalotība, problēmas ar mūsu monetārās politikas pārnesi, un ļoti nevienlīdzīgā, nevienādā izaugsme dažādajās Eirozonas valstīs tagad ir pārvarētas. Tās jau palikušas pagātnē līdz tekus tām Kad mēs paraugāmies uz inflācijas rādītājiem, tad var secināt, ka inflācija ar vienu ir ierobežot, kaut arī galvenā inflācija ir 1,1% apjomā, un tā ir galvenokārt saistīta ar enerģētikas cenu izmaiņām. Un, ja šīs cenas samazināties, tad arī galvenā inflācija samazinās, samazināsies. Taču Visumā uh, inflācija ir ierobežota, un viens no iemesliem ir tāds, jau vairāk kārtos teicu, teicis, ka algu palielinājums arī ir ierobežots. Kaut arī tagad jau var novērot, zinām, izaugsmi dažās Eirozonas valstīs un arī ražotāju cenu izaugsmi arī novēroju. Vēl ar vienu ir stipri par agru uzskatīt, ka mēs mainīsim nostāju monetārā politikā. Citiem vārdiem sakot, prognozes, ar kurām nācām klajā līdz šim, paredzēja, ka mēs ievērojam atbalstām um, monetāro, monetāru labvēlīgu politiku. Paldies, Notis Marijas, Dragi kungs. Kādu un kādos apstākļos Eiropas centrālā banka pieņems lēmumu iekļaut Grieķiju kvantitatīva atviegl atvieglošanā, lai varētu valsts, Grieķijas valsts pārdot savus uh, obligācijas PSPP programmas ietvarus. Otkārt, Grieķijas banka 2015. gadā uh, ir patērēt 42 miljārdus eiro kvantitatīvās atvieglošanas ietvaros uh, starptautiskajām obligācijām. Kādos apstākļos Grieķijas banka CBPP3 programmas ietveros varētu pirkt uh, uzņēmumu obligācijas un uh, banku obligācijas uh, atbalstot jaunu darbvietu izveidi Grieķijā. Un vēl priekšstādē vēlos jums piedāvāt, kā varētu monetāro politiku īstenot. 17. maijā Strasbūras plenārsēdē arī to piedāvāt. Pragi kungs, vai Eiropas eh, banku sistēma varētu kļūt decentralizētāk un elastīgāk, lai uh, katras dalībvalsts centrālā banka varētu īstenot tādu monetāro politiku, kas ir pielāgota šīs valsts vajadzībām? Un tas varētu iekļaut arī netradicionālos uh, uh, veidus, kā piemēram kvantitatīva atvieglošana, un ka varētu arī iekļaut uh, ņem tādus rādītājus, kā līdzsvaru e Eiropas sistēmas ietvaros. Vai Grieķija tad varētu īstenot tādu monetāro politiku, kas ir pielāgota Grieķijas vajadzība, radot naudu līdz pat 70 miljārdu ap, eiro apjomā? Tas uh, atbilst diviem procentiem, kas uh, Eh, kas eh, Grieķijas bankai ir Eiropas centrālās bankas kapitālā. Paldies. Thank you. Dragie kungs. Paldies, atbildes jūsu pirmo jautājumu. Pirmkārt, ir vajadzīgs pozitīvs eh, pašreizējo sarunu noslēgums. Mēs mm, pašam nožēlu par to, ka skaidra parādu dzēšanas pasākumu e, programma pēdējā Eirogrupā netika panākta. Un tad ir arī ilgspējības izvērtējums no citu institūciju pusi. Mums ir vajadzīgs, e, vajadzīga tāda parāda ilgspējība, ko varētu uzņemties ar pilnīgi objektīvi. Te jāņem vērā arī negatīvie scenari, mums jāpieņem lēmums arī izvērtējot riskus, kā jau mēs esam teikuši jau vairāk kārt. Tātad, pirmkārt, vienosimies, panāksim vispārēju vienošanos un tad radīsim, eh, radīsim tādas parādu pasākums, kas vērsīs parādu ilgspējīgi laika gaitā. Atbildot uz jūsu priekšlikumu, nu, uh, ja mūsu rīcībā būtu 19 centrālās bankas ar 19 dažādām monetārām politikām, tad beig beigās nonāksim pie 19 atšķirīgām valūtām. Un mums ir viena monetārā politika, un visi mērķi attiec uz visu eirozonu, nevis uz kādu konkrētu valsti vien. Ja mēs runājam par inflāciju, piemēram, Mēs runājam par inflāciju visā Eirozonā, nevis par inflāciju vienā valstī, iepretim citai valstī. Paldies. Marijas kungs turpina. Priekšstādātāja kungs. Mans priekšlikums bija konkrēts. Es uzdevu jums jautājumu par Grieķijas banku. Grieķijas banka. Uh, kvantitatīvās atvieglošanas ietvaros izdevu 42,5 miljardus eiro. Jautājums, kādos apstākļos Eiropas banku varētu, banka varētu nopirkt Eiropas, e, Grieķijas uzņēmumu mm, obligācijas un e, banku obligācijas kvantitatīvās atvieglošanas ietvaros? Atbildi no Dragikunga puses. Jā, kvantitatīva atvieglošana tiks attiecināta arī uz Grieķiju, ja tas notiks, tad um, arī Grieķijas uzņēmumi varēs piedalīties korporatīvo obligāciju programmās, ja tiks izpildīti uh, standarta kritēriji, kas ir noteikti, lai varētu piedalīties šajā, šādās programmās. Paldies. Ramons Tramoza, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji Gualtierī, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāji Dragi kungs, esat sveicināts Eiropas parlamentā. Kopš 2016. gada jūnija Eiropas centrālā banka ir eh, emitējis 75 miljārdus uh, eiro obligācijas man ar vienu ir bijušas šaubas par šo programmu. Man šķiet, mēs kropļājam uh, konkurenci. Un arī caurskatāmības trūkums, viņš to padevā ļaunāk vismaz Vācijā, ir Bundesbanks labākā praksa, ka tiek publicēta uzņēmuma nosaukuma, taču Eirozonas dienvidu valstīs centrāls banks tā nerīkojas. Tā ir ļoti grūti saprast, kuras, kur uzņēmumi tik iepirkti un arī apjomi netiek atbilstoši publicēti. Tāpēc mēs eh, ar daudziem deputātiem šai komitē lūdzām, lai ECB paskaidro šīs eh, programmas eh, skaidrojums, nosūtot jums rakstiskus jautājumus. Mūsu skatījumā caurskatāmības trūkums Nacionālo centrālo banku lī, līmenī kaitē Eiropas centrālajai bankai un žēl, ka ECB ir šāda situācija, kaut arī tiek sludināts ārskatāmī. Piemēram, runājāt par mērķiem, kas tika publicēti, par kuriem arī es e, gadu gaitā šajā parlamentā esmu iestājies. Un ir secināts, ka jo vairāk ir savskatāmības, jo vairāk sabiedrība pieņem Eiropas centrālo banku. Tātad, vai jūs esat paredzējuši izstrādāt vēl līnijas, lai nodrošinātu lielāku saurskatāmību CSPP ietvaros? Paldies. Uh, Dragie kungs. Jūs uh, vēl neesat saņēmis rakstisko atbildi uz savu rakstis nosūtīto jautājumu, taču jau tagad varu ko sacīt. Mums ir sešas Nacionālās centrālās bankas, kas piedalās šajā programmā. Uh, un tās publicē gan CSPP uh, uzņēmumu sārakstu, kas ir pieejami vērtspapīru aizņēmumiem. Tiek izskatīt Nacionālo centrālo banku dati, pamatojoties uz tirgus uh, rādītājiem, arī pamatojoties uz ECB tīmekļa vietni. Tur ir atrodami šie nosaukumi. Un mēs skatām katra sekmes un atainojas arī obligācijas emitētājs un tā mītnes valsts. Katrai Nacionālajai centrālajai bankai tās ziņā ir iespējams pieņemt lēmumu, vai tā sniedz papildu, jautā, um, papildu informāciju vai nē. Tātad tas ir Nacionālo centrālo banku ziņā. Mēs uzskatām, ka Nacionāla centrāla banka sniegtā informācija ir pietiekama, un mūsu skatījumā nav iemesla centralizēt šīs publikācijas, jo tās pat labāk tiešām Nacionāla centrāla banku ziņā. Jūs saņemsiet detalizētāku atbildi mūsu rakstiskā atbildē. Yes, um, Uh, Laiks papildu jautājumam. Jā, man ir divas minūtes. Godātais priekšsādātāji, draugi, Manuprāt, bez pietiekams caurskatāmības ir risks, ka monetāro politiku var ļauprātīgi izmantot zināmas centrālās bankas, lai e, īstenotu savu politiku. Piemēram, Expansion e, laikraksts Spānijā publicēja e, baumas, ka tikai trīs uzņēmumi Spānijā bija saņēmuši vairāk kā 50% no visiem pirkumiem, kas tika īstenot Spānijā. Uh, Tātad es domāju, ka mums šo informāciju vajadzētu uh, koncentrēt ECB līmenī no visām nacionālajām centrālām bankām, jo, ja tas tā nebūs, tad mēs neko daudz nemainīsim, un mums būs arī grūti to attaisnot mūsu vēlētājiem, proti, kāda tad ir tirgus disciplīna. Vai mēs vienkārši barojam uzņēmumus, kas nespēja izdzīvot tirgū? Well, let me Nu jā, ļaujiet man jums apliecināt, ka uzņēmumi tiek izvēlēti balstoties uz riska kritērijiem, atbilstības kritērijiem, un nav nekādu vēlmju kādam vai citam uzņēmumam dot priekšro. Protams, ir zināmas vadlīnijas un uh, apjomu arī uh, nosaka pērkošās bankas kopā ar ECB, bet mēs uh, ne nepubliskosim šīs vadlīnijas vai šos apjomus, jo tas varētu veicināt tirgus dalībnieku tādas aktivitātes, kas uh, ietu pretrunā mūsu mērķiem. Kad šī programma beigsies? Mm, tas nav paredzēts, tā ir tikai daļa no uh, turpinājušās programmas. Līdzīgi kā es teicu iepriekš, tā ir daļa no mūsu monetārās politikas nostājas, tātad to uh, lems pārvaldes padoma. Paldies, Krespo kungs, lūdzu. Gracias, presidente, senor. Paldies, priekšsādātāji. Dragie kungs, banku glābšanas jautājums ir eh, tāds, kas eh, nodarbina arī tiesas manā valstī. Jūs droši vien zināt, ka Deloitte eh, auditori um, ir arī um, saņēmuši sodu par to, kā viņi strādāja bankie uh, glābšanas gadījumā, un um, zaudējumi, ko cieta bankie, tika um, slēpti. Um, un ir arī spriedums par to, ka tagad var pieprasīt atbildību no Deloitte pārstāvjiem. Mēs zinām arī, ka Rodrigo Rato, kas bankijā priekšsādātais bija, um, ir saņēmis naudu no kāda uzņēmuma un to glabā uh, ārvalstu kontā. Manā valstī un arī citur Eiropā uh, ir bijuši šādi banku glābšanas gadījumi, un mēs uh, konstatējām, ka auditori šajā banku glābšanā ir daudz ieguvuši, bijuši ieguvēji. Un tādēļ mēs konstatējam, ka šie četri lielie spēlētāji joprojām spēlē būtisku lomu arī stresa testos, kurus veic ECB. Uh, Banko populāru gadījumā to nesen redzējām, kādus pasākumus jūs veiksiet, lai nodrošinātu to, ka Eiropas banku sistēma netiktu turpmāk uh, vājināta, un ko jūs darīsiet, lai sagrautu šos oligopols. Vai jūs esat domājuši arī par to, uh, lai uh, izmantotu publiskus uh, um, auditorus, lai nevarētu, ne, nebūtu šī atkarība no šī eksistējošā olikopola auditoru jomā. Paldies, protams, es nekomentēšu jūs teikto par konkrētām institūcijām, bet ļaujiet man teikt, ka es jums sniegšu rakstisku atbildi, jo šobrīd nav, vismaz man, uh, Tātad eh, man nav skaidrs, kurš eh, izvēlas revidents jau auditors un kāda ir šī atlases procedūra. Vai nu tā ir ECB, EC, SSM eh, daļa, uzraudzības daļa ECB, e vai tā ir komisija, vai DG Comp, vai abi. Un to es jums labāk varēšu izskaidrot rakstiskā atbildē. Priekšlikums izveidot tādu uh, Uh, neatkarīgu publisku uh, revīzijas palātu, uh, ir vērts par to padomāt, bet par to man šobrīd vēl nav viedokļa. Paldies! Thank you. Paldies! Filips Lamberts, lūdzu. Labdien! Priekšsādātāji, divi jautājumi. Centīšos izteikties ļoti ātri par eirozonu. Jā, protams, jaunā situācija Francijā varētu dot mums iespējas. Gribētu jums pajautāt. Uh, Kā jūs vērtējat ideju par Eirozonas budžetu ar atbilstošu aizņemšanās kapacitāti? Eh, proti, vai tas ir eh, obligāti vajadzīgs, vai būtu jauki, ja tas būtu, vai tas tomēr eh, nebūtu vajadzīgs, lai nodrošinātu kopējās valodas ilgtspējību. Otrais jautājums par darba tirgus reformām. Tādas reformas, kādas jūs aizstāvat, iet darba tirgus elastīgumu virzienā. Uh, līdzīgi eh, Vācijā veiktajām reformām, eh, kuras 2000. Eh, gadu sākumā tika tur veiktas. Tātad, ko mēs tagad redzam? Mēs redzam, ka tad, kad bezdarbs palielinās, tad tas notiek tā, ka daudzas jaunās darba vietas ir daļlaika darbvietas, un bieži vien tās ir nu, tādas nepievilcīgas un sliktas kvalitātes darba vietas. Uh, Kas man interesē? Nevis uh, bezdarbs, bet nodarbinātība. Un uh, Zviedrijā tie 75%, 68% Vācijā, 55% Itālijā, tas ir pilntermiņa pilndarba laika ekvivalents. Un ja jūs paraugāties uz šo te dinamiku, tad uh, nevarat iedomāties nekādu izaugsmi, kas varētu mūs uh, novest uh, kaut kur tuvu pilnai nodarbinātībai. Tātad varbūt, ka tās struktūrālās reformas, kas mums ir vajadzīgas darba tirgu, un tās grib sasaistīt arī ar uh, fiskālajām un sociālās nodrošinātības reformām, varbūt tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis tāds, kā jūs aizstāvat, bet citādas. Well, Par jūsu pirmo jautājumu Ir laiks eh, pārdomāt, pārdomāt šīs lietas, domāt par nākotni un uh, ieskicēt, uh, kāda būs nākotne, skaidrāk definējot šo nākotni. Un arī varbūt ilgākā termiņā nekā tas ir darīts agrāk. Tagad ir pienācis laiks domāt par to, vai mūsu uz noteikumiem balstītais atbilstības ietvers joprojām ir uh, pietiekams, vai to varbūt var uzlabot. Pēdējo gadu pieredze mums rāda, ka ekonomikas un monetārā savienība uh, ir labi izturējusi krīzi, bet uh, ir eh, bijušas jau daudzas situācijas, kad eh, tā gandrīz tomēr nenoturējās, un tās ir bijušas ļoti kritiskas, un tāpēc tagad ir eh, dabīgi domāt par to konstrukciju, kas tiek apdraudēta, bet ne tik ļoti apdraudēta, kā agrāk tas tā bija. Un tāpēc tagad uh, ekonomikas un monetārā savienība joprojām ir uzskatām par trauslu, un tā ir jāpabeidz. Un mēs zinām, ka daļa uh, no iemesla, kāpēc tā ir tik trausla, ir tieši šī nepabeigtība. Tāpēc mums ir jāiet uz priekšu. Ir dažādi plāni, ir daudz lietas, ko varam darīt diezgan ātri. Uh, Eh, vai tādā relatīvi īsā laikā varam pabeigt, un tad ir citas lietas, pie kurām ir jāsāk strādāt. Ir ļoti svarīgi, lai mēs tagad sāktu domāt, eh, nebaidoties eh, mainīt, piemēram, līgumus, ja tas ir nepieciešams. Un jau ir jāpieņem lēmumi, uh, Uh, un jāsāk domāt uh, par uh, šo nākotnē, nesasaistoties, nesasaistot sev rokas ar pastāvošiem līgumiem. Jā, par fiskālo kapacitāti tiek runāts, tas bija veids, kā pabeigt mūsu savienību un dažādu iemeslu dēļ, un viens no tiem ir tas, ka savienība kļūtu noturīgāk pret triecieniem, uh, kas atšķirīgi ietekmē dažādas savienības daļas, un arī, ja mēs raugāmies uz jebkādu uh, savienību, tad uh, vienmēr ir federāls budžets. Uh, jautājums ir, kā uh, līdz tam nonākt. Uz to ir jāraugās. Un šeit uh, atbildes ir līdzīgi kā agrāk. Uh, agrāk mēs arī teicām, ka pirmkārt ir vajadzīga uzticības starp valstīm, ir vajadzīga konverģence. Um, Eh, tātad citiem vārdiem sakot, eh, jo daudzveidīgāk būs savienība, jo tā būs trauslāka. Un lai pāriet uz lielāku konverģenci, tad pirmkārt ir jāpapēc darīt to, kas eh, ir ieplānots, kas līdz šim jau ir darīts, tas ir jāpabeidz. Bet arī politiku konverģence ir ļoti svarīga. Uh, um, ir jāveic nopietnas uh, struktūrālās reformas, ir jāpabeidz banku savienība, un uh, tas viss ir daļa no konverģences procesa. Tātad tagad ļaujiet man uh, pieskarties uh, otriem punktam darbtirgus reformām. Es domāju, ka lielos vilcienos daudzās savienības daļās uh, jums tiešām ir taisnība, ka bieži vien nodarbinātības pieaugums uh, Pat, ja tas ir ļoti būtisks, neaizmirsīsim, ka 5 miljonu darba vietu ir radīts pēdējos 3-4 gados, un uh, daudz vairāk tika radīts pirms krīzes. Tātad uh, tās ir pozitīvas ziņas no šī skatu punktu, bet ir arī tā, ka uh, daudz no šīm darbvietām nav labas kvalitātes darbvietas. Tātad, ko šeit varam, varam darīt? Pirmkārt, ļaujiet man pateikt, ka lielos virzienos lielākā daļa dalību valstu ir veikuši savas darba tirgus reformas, lai padarītu savus darba tirgus elastīgākus, bet tagad ir jāveic cita veida reformas, proti, lai radītu tādu vidi, kurā tie, kas tiek no jauna pieņemti darbā, uh, būtu arī ar attiecīgām pra prasmēm, lai viņi varētu visu mūžu attiecīgajā jomā strādāt. Un tieši prasmes ir tā joma, kuru dēļ mums ir jāreformē mūsu izglītības sistēma. Tā ir tā medaļas otra puse. Uh, Jā, es varbūt esmu uzstājies pagātnē, ka darbtirgiem jākļūst elastīgākiem, bet tagad vajadzētu uz, lielāku uzsvaru likt uz izglītības sistēmu reformām, lai nodrošinātu pietie, pienācīgas prasmes darba ņēmējiem, kas nodrošinātu viņiem um, darba vietas, un tas iet rotu rokā arī ar ražīgumu, un līdz ar to arī auga izaugsmu. Tātad tā būtu situācija, kurā visas puses būtu ieguvēji. Paldies! Nu, protams, man nav jāatgādina, ka šī komiteja un šis parlaments ir pieņēmis ziņojumu, kas piedāvā kā kopīgi virzīties uz priekšu, lai panāktu plašāku konverģenci un radītu šādu instrumentu triecienu absorpcijai. Tas ir tāds realistisks priekšlikums. Ānemans kungs, lūdzu. Tad, um, ik wil toch nog eens proberen. Paldies, es uh, gribēju jums uzdot jautājumu. Es zinu, ka jūs šo jautājumu vienmēr sniedzat vienu un to pašu atbildi, bet es tomēr gribētu pajautāt, kad eh, pārtrauksiet kvantitatīvo atvieglošanu? Tas būtu labi eh, tiem, kam ir uzkrājumi un arī pensionāriem e Eirozonā. Uh, Jā, jūs sakāt, ka jūs to darāt cenu stabilitātes dēļ, bet citi savukārt uzskata, ka tā ir zināma politika. Un jūs atbalstāt Dienvidu Eiropu tādējādi, un tad arī Vācija var labi eksportēt, bet nu labi. 2015. gadā um, bija um, kāds fonds, kuram bija uh, ļoti liela bilance. Un viena lieta ir skaidra, ka um, 33% no um, parāda ir uh, maksimālais apjoms, ko jūs uh, atbalstāt. Jūs uh, nesen ļoti um, Eh, asi reaģējāt Nīderlandes eh, parlamentā. Eh, jums tika uzdots jautājums par to, kā jūs reaģētu valsts bankrota gadījumā. Jūs teicāt, ka tur 0% iespējamība ir tāda. Jūs minējāt tātad šos 33%. Es gribētu no jums uzzināt, kurš klients tad būtu pirmais, kas saņemtu šos 33%. Varbūt mēs uz šiem pamatiem varētu par šo programmu parunāt. Thank you. Paldies! Ļaujiet man pateikt uzreiz, ka mēs apzināmies, ka šī situācija, kurā ir ļoti zemes procentu likmes, tiešām, tas tiešām ir problemātisks. Uh, stāvoklis pensiju fondiem un arī individuāliem uzkrājumu turētājiem. Bet šeit ir vairākas lietas, ko var darīt gan pensiju fondu, fondi, gan apdrošinātāji, gan arī krājumu, uzkrājumu glabātāji. Uh, Un tās ir arī lietas, kas tiek darītas, un tomēr tas ir, protams, problemātiski. Bet uh, iemesls, kāpēc tas tā ir, eh, kā jau es esmu teicis, uh, situācija prasīja zemes procentu likmes, lai uh, ekonomikai ļautu atgūties, un tas tagad arī notiek. Ļaujiet man arī piebilst, ka runājot par iemesliem, kurus. Uh, parasti min mūsu programmai, es gribu pateikt to, ko es jau teicu, mums ir jāievēro mūsu mandāts, proti nodrošināt cenu stabilitāti, kā uh, to definē ar inflācijas rādītāju, kas ir zem 2%, bet tuvu 2%, un tāpēc mēs arī ieviesām šo uh, iepirkuma programmu, un tāpēc arī mēs pērkam obligācijas regulāri, un tagad tie ir 16 miljārdi eiro mēnesī. Bet um, mēs, protams, apzināmies, kādi blakus efekti varētu būt šiem programmām. Mēs, mēs saprotam arī, ka mums uh, līgums uh, nosaka, ka mēs nedrīkstam īstenot monetārā finansēšanu, un tāpēc uh, mūsu programmām ir zināmi limiti, zināms robežas. Un tomēr mēs redzam, ka programma turpina veiksmīgi darboties un mēs nesam nekad pārvaldes padomē plānojuši noteiktās robežas pārkāpt, un to arī nedarīsim. Un tagad jūsu jautājums par to, no kurām valstīm mēs ņemsim mazāk obligācijas, to nevar jums pateikt. Paldies! Paldies, Fonstorkas kundze, lūdzu! Jā, paldies priekšsādātāji, godātais Dragī kungs. Gada sākumā Jūs atbildējāt uz jautājumu no Valijas Sanīkunga, runājot par um, to, jūs teicāt, ka ja valsts, kura atstātu Eirozonas valstī, ja Eiropas centrālās bankas saistības tiek pieprasīts, tad tās ir pilnībā jāapmaksā. Jūs toreiz norādījāt uz hipotētisko scenāriju, uh, kad kāda valsts varētu izstāties no eirozonas. Izstāšanās no eirozonas, protams, ir uh, sliktākais scenārijs, un ja jau mēs runājam par to, kas būtu, ja būtu, tad varbūt uh, varētu runāt arī par tādiem realistiskākiem scenārijiem nekā kāds valsts izstāšanās no eiro, un tāpēc uh, Eh, man nedaudz izbrīna tā atbilde, kuru jūs eh, Nīderlandes parlamentā sniedzāt mēneša sākumā. Tur jums jautāja, kas eh, notiktu, ja kāda Eirozonas valsts um, būtu spiesta pārstruktūrēt savus parādus, tātad nevis izstāšanos no eiro, bet parāda restruktūrāciju, un jūs teicāt toreiz, ka mēs nevēlamies spekulēt par eh, lietām, kam nav nekādas izredzes eh, īstenoties. Un tad jūs nedaudz eh, sašauts prasiet, kāpēc jūs man to jautājat. Un tāpēc es jums uzdodu šoreiz šeit šo jautājumu, norādot uz to, kādu atbildi jūs sniedzāt janvāra sākumā tiem kolēģiem, kas man sēž kreisi. Uh, Jūs tātad atbildējāt ar šo sliktāko scenāriju. Tātad es jums jautāju, kas notiktu, ja kāda Eirozonas dalība valsts kļūtu maksāt nespējīga un būtu spiesta restruktūrēt savus parādus, jo īpaši attiecībā uz daudziem miljardiem valsts obligāciju, kas ir ECB bilancē. Un otrais jautājums, kā jūs varat nodrošināt, ka ECB uh, neizdarīs to pašu, ko 2010. gadā, tad, kad Grieķija bija bankrota priekšā un ECB masveidā iepirka ECB, eh, es atvainojos, Grieķijas obligācijas, lai novērstu Grieķijas bankrotu. Now, let me, uh... Ļaujiet man sniegt jums pāris ātras atbildes. Uh, Pirmkārt, es atkārtoju, ka eiro ir neatceļams, un tos nosaka līgums. Un necentieties sasaistīt šeit lietas, kas nav saistāmas. Un jūs man jautājāt, kas notiek, ja suverēna valsts pārstruktūrē savu parādus. Es atbildu, paraugieties uz Grieķiju. Treškārt, jūs sakāt, ka uh, mēs um, radām riskus visai Eirozonai, tāpēc, ka ECB ir iepirkus obligācijas uh, valstīs, te es atbildu, ka mums nav dalīts risks. Tātad uh, lielākais risks uh, piekrīt Nacionālajām centrālajām bankām. Paldies. Markus Ferbers, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī uh, Eh, runāšu par eh, līdzīgām lietām. Martā, martā bija rekords, kur eh, Vācija dienas saldā, tātad bija 1,2 miljārdu eiro pārpalikums. Un virknē dalībvalstu, īpaši Vācija, Eiropas dienvidos, savukārt bija ar deficītiem. Un kādus secinājumus jūs izdarāt no šīs attīstības? Vai jūs šo uh, attīstību uzskatāt par ilgtspējību? Uh, Pagājušais jūs atbildējāt, ka tas ir saistīts ar kvantīvo atvieglošanu, bet tad jau arī Francijai vajadzēja būt pozitīvai bilancē, bet viņiem bija ļoti līdzsvarots šis uh, saldo. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu veikt pasākumus, lai atgrieztos pie tādas līdzsvarotas sistēmas, kāda pastāvēja pirms krīzes? Thank you. Um... Paldies. Ļaujiet man vispirms konstatēt, ka um, jā, kāpēc šī bilance ir ļoti atšķirīga no tā, kas bija 2012. un 2013. gadā toreiz, kad eh, eh, krīze bija visdziļākā. Šī otrā mērķa bilance ir saistīta cieši ar decentralizēto mūsu monetārās politikas ieviešanu, un liela daļa no tā eh, rodas mūsu iepirkuma programmas dēļ. Kāpēc? Vienkārši paraudzīsimies, ka apmēram 80% no centrālo banku partneriem, kas pārdod obligācijas, ir ārpus eh, tās valsts eh, robežām, kur atrodas centrālā banka, un 50% no partneriem ir eh, ne Eirozonas pārstāvji. Tātad, zināms, valsts centrālā banka pērk obligācijas no šiem partneriem, bet tad viņi izmanto šo naudu, lai Uh, to uh, ieguldītu nevis tajā centrālajā bankā, kas pārdeva obligācijas, bet uh, iegulda šo naudu uh, lielos finanšu centros, jo īpaši šeit ir jāmin uh, Vācijas federālā banka. Un uh, tāpēc uh, gala ziņojumā būs uh, target divi uh, uh, saistības, uh, jo. Uh, Eh, tātad tai bankai, kas ir pārdevusi obligācijas, un eh, plusa pusē, tātad eh, tas būs Vācijas federālajai bankai. Tātad vispirms ir jāpadomā par to, ka tas ir saistīts ar to decentralizēto veidu, kādā mūsu monetārā politika tiek īstenota. Otrais punkts ir tomēr tas, ka mūsu monetārā politika uh, rada uh, portfeļa uh, jaunu balansēšanu. Un tātad šie uh, līdzekļu ieguvēji, kas ir pārdevuši obligācijas, izmanto šos līdzekļus, pērko citus vērtspapīrus gan Eirozonā, gan ārpus tās. Tātad mums ir jāizsako šiem līdzekļiem, šai naudai, lai saprastu, ka uh, Target 2 uh, saistību pieaugums ir saistīts ar to, ka šo obligāciju pārdevējiem ir zudus interesi par kādu konkrētu valsti. Tas, ko mēs pieredzējām 2012. un 2013. gadā, kad pieaug šīs saistības, tas bija tāpēc, ka bankas eh, Eirozonā pēkšņi uh, jo īpaši perifērijā, protams, eh, konstatēja, ka viņu eh, tirgus, eh, tātad finansējums, ko viņi iegūst no tirgus, izsīks, un tāpēc viņiem bija vajadzīgs pārfinansējums no viņu centrālās bankas, un tas radīja Target 2 saistības diezgan dramatiskā apjomā. Un tas arī parādīja to, ka šīs bankas tiešām meklēja uh, Uh, līdzekļus no centrālajām bankām. Tātad uh, tas ir arī pieprasījuma virzīts process. Šobrīd situācija ir atšķirīga. Tas ir piedāvājuma virzīts process, jo mēs Nacionālās centrālās bankas pārdodam uh, uh, instruments un, un vērtspapīrus pensiju fondiem, uh, apdrošinātājiem un tā tālāk. Un tā ir arī tā portfeļa uh, bilances uh, restruktūrācija, kas uh, rada šīs uh, tagad divi saistību pieaugumu. Vai mēs uh, vērojam uh, satraukumu tirgu? Tieši šobrīd nē. Ja mēs runājam par finansēšanas apstākļiem, tie ir ļoti labēlīgi gan komercbankām, gan arī nefinanšu kompānijām un arī reālajai ekonomikai. Uh, kur mēs eh, redzam satraukumu 2012. un 2013. gadā, vai tā bija? Jā, protams, jūs atcerēsieties, ka bija ļoti augstas procentu likmes, bija ļoti lielas grūtības atrast finansējumu, tātad situācijas ir eh, ļoti atšķirīgas, eh, kāda bija toreiz un tagad. Paldies! Jakobs un Faicekars, lūdzu. Paldies! Paldies, Dragīkungs! Man ir divi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar izredzēm, nevis tuvākajā nākotnē, bet uh, saistībā uz procentu likmēm. Jūs mums pastāstījāt par ļoti iespaidīgu ainu atgūšanās jomā, taču redzam, ka preču dinamika vēl ir tāda maza. Un varbūt būtu īstais mirklis uh, aplaist un pārdomāt, ko īsti nozīmē procentu likmes un ko tas nozīmētu augstu parādu ekonomikām. Un mans jautājums ir tāds, kādus aspektus no patreizējām diskusijām, kas mums šobrīd ir par nopietnu monetārās eh, savienības padziļināšanu, būtu tiešām noderīgi, lai imunizētu monetāro savienību pret sistēmiskiem traucējumiem saistībā ar šiem riskiem. Turklāt, kā šeit ir eh, jārīkojas attiecībā uz eh, valstu parādiem. Manuprāt, pamatot atbildu šiem jautājumiem noteikti panāktu daudz vieglāk arī politisko konsensu atbalstot finanšu atbalstu valstīm. Un otrs jautājums ir saistīts ar CCP dokumenti, pie kur šobrīd strādāja, Brexit noteikti veido ļoti nopietnu izaicinājumu regulējot finanšu sektoru. Ar dažām lietām mēs varam tikt galā uh, spēcinot, stiprinot trešo valstu režīmu, attiecīgo regulu, kā tas, piemēram, tad būtu apvienotās karalistas gadījumā, un cita pieeja būtu ekstrateritoriāla, ar ko nodarbojas arī ASV, kur piemēro savus likumus ārvalstīs, un trešais būtu repatriācija. Un mani tiešām interesē, kā jūs uzskatāt, kuru ārēju, kuru, kuriem sektoriem vajadzētu piemērot kuru kategoriju un ko jūs domājat saistībā ar CCP šo jomu, pie kur strādājam? Paldies! Paldies! jau var novērot pieaugušas procentu likmes visā Eiropā. Mūsu novērtējums ir tāds, ka to izraisīja daļēji reāla procentu likuma pieauguma un daļēji tas ir saistīts ar uzlabotiem ekonomikas faktoriem Eirozonā. Tas ir saistīts arī ar uh, apdrošināšanas prēmijām, proti tirgi jūt, ka deflācija ir kļuvusi mazāks risks un tādēļ tiem nepieciešama mazāk apdrošināšana. Un abas šīs vēstis ir labas vēstis. Ņemot vērā šos inflācijas aplēsus, kas pēdējo 10-12 mēnešu laikā ir lēnām pieauguši, ņemot to visu vērā, uh, vai ir radies lielas di disbalansa fenomens, tā mēs to nevaram šobrīd novērtēt. Vai varam izslēgt to, kā procentu likuma pieaugumu kaut kad, eh, nu, protams, ka to mēs nevaram pilnībā izslēgt. Un runāt par jūsu jautājumu būtību, ir skaidrs, ka kamēr procentu likmes būs saskaņotas ar mūsu konverģences rādītājiem, tad tādām valstīm ar augstiem parādiem būs jāsaskars ar augstākiem procentu likmēm. Un ņemot to vērā, tām būs jāizteno pareizās politikas gan fiskālajā, gan izaugsmes politiku jomā, kas, manuprāt, ir būtiskākā daļa no šo valstu ekonomikas politikas. Vai mums būtu jāpārdomā institucionāls ietvars, kas izslēgtu jau kāda veida nestabilitāti, tādēļ, ka dažas valstis atpaliek savos konverģences procesos? Ja mēs palūkamies uz vēsturisko pieredzi, kādu piedzīvojam Maastrichtas līguma ietvaros, tad šeit ir jāņem vērā divas lietas. Valstīm ir jārīkojas, jātiek galā, jānodrošina stabila fiskālā politika, un vienlaikus jums ir taisnība šis neksus starp uh, bankām un valstu obligācijām. Uh, Tas viss ir eh, jāsaskaņo ar apdrošināšanas schēmām, taču vienlaikus ir jānodrošina spēcīgas institūcijas, kas spēj pretoties iespējamiem riskiem, nestabilitātēm, kas varētu rasties no valstīm, kas ir atpalikuši, vai arī šīm valstīm jādodas tālāk uz priekšu. Tas ir tāds visaptverošs process, kas mums ir jāparedz nākotnē. Tad jūs otrais jautājums. Vēlos atsaukties uz paziņojumu no komisijas par CCP, kas tika publicēts 4. maijā. Šeit komisija paredz veselu virkni opciju, spēcinot uzraudzības režīmu, kas ir jāpiemēros CCP, to starp pastiprinātā uzraudzība Eiropas Savienības līmenī un pārvietošanas prasības, dislokācijas pas, prasības, un tad noslēgumā tas būs jūsu ziņā. Jūs, Eiropas likumdevēji, pieņemsiet lēmumu, kas tad attieksies trešo valstu CCP. Par Eiropas centrālo banku runājot kā eiro izdevēju, šeit ir būtiski nodrošināt vismaz pašreizējos iesaistas līmeni attiecībā uz sistēmiski būtiskiem aktivitātēm, kur dominantā valūta ir eiro. Un ņemot vērā Eiropas likumdevēju pieņemtos likums un nākotnes attiecības starp Eiropas Savienību un apvienotā karalisti, šobrīd ir ļoti grūti vēl izveidot kaut kādu noslēdzošo schēmu, bet mēs vismaz gribam saglabāt pašreizējo iesaistas līmeni. Mums ir nepieciešami attiecīgi instrumenti saskaņā Eiropas Savienības likumiem, lai nodrošinātu to, ka uh, tiek nodrošināta valūtas stabilitāte potenciālu risku iespējamības gadījumos. Šajā ziņā mēs apsveicam komisijas paziņojumu, un šis paziņojums pilnībā ņem vērā banku sektoru spēlēto lomu šajā jaunajā spēku sadalījumā. Paldies, Gabriels Mato, lūdzu. Jā, prezidente, muchas gracias, señor Draghi. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, dragī kungs. Vēlos runāt par diviem konkrētiem jautājumiem. Šeit jāpiemina pāris neskaidrības. Piemēram, Merkels kundzes paziņojumi, ka laika, kad varējām paļauties uz citiem, ir pagājuši, un tad es atbildētu, ka mums pašiem sevi jāpārāk paļaujās, un Makrona kungs teica, ka eiro vēl nav pilnvērtīgs. Tātad mums ir nepieciešami vairāki priekšlikumi. Šeit arī Spānijai tie jānodrošina tādi, kurus visi var pieņemt pastiprināta mājas saimniecība, integrācijas, Eiropas finanšu ministrus, bankus, savienības finansējums, un es gribētu dzirdēt izvērtējumu no jūsu puses saistībā ar šiem priekšlikumiem, un gribētu dzirdēt, vai šeit šāda veida darba kārtība varētu funkcionēt. Un tagad palūkojoties uz nākotni, Eiropas uzraudzības iestāžu nākotni, Eiropas komisija ir īstenojis publisko uzklausīšanu, konsultāciju procesu par šo iestāžu nākotni, lai izvērtētu līdzšinējo darbību, un es gribētu dzirdēt, jūsu viedokli šajā kontekstā? Un tad tāds klasisks dabas jautājums, kuru vienmēr jums uzdodu un kur uzdod daudzi proti. Kāda ir situācija ar procentu likmi pieaugšanu? Jūs jau teicāt, mēs visi to apgalvojam, ka ekonomikas izaugsme ir uzlabojusies, bezdarbs kopš 2009. gada ir viszemākajā līmenī, ka mēs piedzīvojam lielāku uzticību cēšanos tirgos, ka tiek īstenotas, jāīsteno struktūra reformas, ka ir jāīsteno inovācijas. Daži šeit pieminēja, ka zemās procentu likmes ir jāmaina. Piemēram, Vācijas bundeskancler to apgalvoja, un arī no Ķīnas tiek nu sūtīt līdzīgi signāli, un gribētu dzirdēt, vai Eiropas centrālā banka attiecīgi reaģēs. Un vai mēs varam sagaidīt to, ka nākamajos mēnešos procentu likmes tiks paaugstinātas? Un noslēgumā es teikšos īsi saistībā ar mūsu tirniecības attiecībām ar ASV. Prezidents Trumps šonadēļ apmeklēja Briseli, un viņa paziņojumi bija tiešām satraucoši, īpaši ņemot vērā sagaidāmo tirniecības politiku, un gribētu dzirdēt, vai jums ir viedoklis par šiem aspektiem. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Atbildējuši sākumā uz pirmo jautājumu. Mēs apsveicām komisijas uzsākto konsultāciju procesu par šiem pasākumiem. Un uh, nedrīkstam aizmirst, ka tas bija ārkārtīgi būtisks process, uz kuru balstījās, uh, balstīsies arī kapitāla tirgus ir tiešām ārkārtīgi būtiski, lai būtu viena uzraudzības sistēma Eirozonā. Mēs sastrādājamies ar komisiju un SC. Šī sistēma darbojas jau sešu gadu garumā, un pēdējais laiks ir to pārskatīt. Un šobrīd mēs izvērtējam visus jautājumus, kas tiek aplūkot konsultāciju dokumentā, un šobrīd šajā mirklī ir ārkārtīgi grūti paredzēt, kāda būs nākotne šajā kontekstā. kāds šeit būs attīstība. Vienīgā lieta, ko mēs šeit varam darīt, ir tikai striktas klauzulas ieviešana par ciešu sadarbību ar komisiju, lai nodrošinātu to, ka mūsu uzraudzības sistēmas būs daudz spēcīgāk pēc šīs uh, pārskata un lai arī nebūtu šo dažādo atšķirības starp dažādām dalībvalstīm, lai viss būtu tāds harmonizētāks. Otrs jautājums. Jūs ļoti labi paredzējāt, ka man šobrīd to būs ļoti grūti atbildēt. Varu tikai atkārtot monetārās politikas eh, nostāju, ka tā pastāvēs spēkā, līdz kaut kas mainīsies attiecībā uz inflācijas eh, rādītājiem. Šeit ir jāievēro 2% likme un to ir iespējams panākt. Nav tā, kā š... piedzīvojam situāciju, kur inflācija var piekt līdz 1,2%, tas bija saistīts ar energocēnu pieaugumu un tā tālāk, un tad atkal notiek kritumi, un tad arī inflācijas uh, rādītāji samazinās. Tad mums jābūt pārliecinātiem, ka ir iespējams to panākt, pārliecināt par to, ka saglabāsim situāciju pat tad, kad likvidēsim monetārās politikas atbalstu, kad šobrīd pastāv par trešo jautājumu. Savā ziņā tas ir tāds smieklīgs, mēs visi esam norūpējušies. Visas Eiropas Savienības uh, konstrukcija par vienoto tirgu balstās uz brīvās tirzniecības labumu apgūšanu. Un, protams, tas, kas notika pēdējos 15-20 gados, ir tas, ka brīvā tirzniecība un globalizācija ir radījuši tiešām ļoti liels priekšrocības, taču arī ir ļoti daudz cilvēku, kas nevarēja tos tās izmantot. Tādēļ mums ir jārīk, jāstrādā daudz labāk, lai varētu ar šīm priekšrocībām dalīties ar pilnīgi visiem, kas piedalās šajā procesā. Taču šajā kontekstā šī neoprotekcionisma viedokļi, kas tiek pasludināta Amerikas Savienotās valstīs, protams, rada bažas. Paldies, Pedro Silva Pereiras kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Dragī kungs, sveicu jūs mūsu vidū. Vēlos uzdot jums divus jautājumus. Pirmkārt, saistībā ar monetāro politiku, kā jūs ļoti skaidri šodien teicāt, šeit ir liels spiediens vietējos izmaksu tirgos attiecībā uz algām, ka šeit ir grūti paredzēt uh, ilgtermiņā pastāvīgu konverģenci, un tāpat arī pozitīvajiem signāli nedrīkst novērst mūsu uzmanību, ka ir nepieciešama spēcīgāka ekonomiskā izaugsme. Jūsu nosacījums ir bija tāds, ka mums vēl joprojām nepieciešama ārkārtīgi liels monetārās politikas ieguldījums. Vai ar to no tā var secināt, ka tā dēvētās monetārās politikas um, lielā atbalstīšana tiks izslēgta no nākotnes Eiropas centrālās bankas uh, grozījumiem. Un tad otrs jautājums man ir saistīts ar Portugāles banku un Portugāles situāciju. Šeit ir jāņem vērā deficīta situācija. Ekonomiskajā sektorā nav pozitīvu uh, rezultātu bezdarbs ir liels, un šajā kontekstā Portugāles valdība attiecīgi rīkojasies un gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Un Portugāles valdība ir pieprasījusi samaksāt uh, ievērojumu starptautiskā valūtas fonda finansējuma izmaksu. Vai tas varētu arī netieši ietekmēt dažādo grūtību pārvēršanu, kas ir saistīta ar Eiropas centrālās bankas iepirkumus ierobežojumiem, ņemot vērā to, ka šie ierobežojumi ir samazinājuši Eiropas centrālās bankas iepirkumus. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem manevriem par šo obligāciju pirkšanu. Paldies par jūsu pirmo jautājumu. Atbilde ir līdzveiga, kā jau iepriekš minēju, ka grūti, ka procentu likmes eh, tuvākajā nākotnē noteikti mainīsies. Tad runāt par šo inflācijas jautājumu. Uh, Pašreizējās monetārās politikas pasākumiem ir jāturpina darboties, kamēr mēs saskarsimies ar reālās inflācijas izmaiņām, ar šo reālās inflācijas konverģences procesu. Vai tā ir ilgspējība vai nodrošina mūsu mērķus un pats spēsim uzturēt. Katrā gadījumā nākamā nedēļa notiks nākamā monetārā pa, jautājumu padome. Un tur piedalīsies arī mūsu padomes pārstāvi. Tad runājot par jūsu otro jautājumu, tiešām ir novērojams, ievērojams progress Portugālē visās jomās, un tas ir pirmais aspekts, kas mums ir jāpatur prātā. Otkārt, vēl joprojām ir ievērojams ievainojamības, īpaši banku sektorā, kur mums vēl joprojām ir augsta līmeņa MPS. Līdzīgi kā tas ir citās valstīs, īpaši perifērijā, un šeit ir nepieciešama arī attiecīga rīcība gan šo valstu labā, banku sistēmas stabilitātes labā, gan lai pilnībā izmantotu Portugāles banku kapacitāti, lai atbalstītu un finansētu reālo ekonomiku. MPL šeit ir būtiski nodrošinot uh, kredītus mājasājumniecībām, tiem, kas tas ir nepieciešams. Tad par jūsu trešo jautājumu es tā nedomāju. Es nedomāju, ka uh, Startautiskā valūtas fondā aizdevuma agrīna maksājuma veikšana ietekmēs šos procesus. Paldies. Paldies, Verners Langens, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka regulāri ierodaties pa mums. Man ir trīs eh, dažādi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar skaidrs naudas uh, apritu un arī milzīgo pievienotās vērtības uh, nodokļa plaisu. Šeit ir pētījumi, kur šāda plaisa ir li, li, liela, tad ir daudz skaidra nauda un 500 eiro banknešu likvidēšana. Uh, Šeit ir jāpiemina, un otrā pusē tad ir arī vienu un divu eiro centu monētas. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Otrs jautājums ir saistīts ar Jakobu un Vaitsakaru teikto. Eiro klīrings. Tas ir galvenais jautājums saistībā ar Brexitu. Vai jūs varat iedomāties to, ka varētu pastāvēt tāda veida sadarbības forma ar Londonu, kas balstītos uz pašreizējo sadarbību? Eiropas banku iestādes ietvaros, vai arī būtu prātīga Eiropas banku iestādi tad inkorporēt Eiropas centrālās bankas ietvaros. Un pēdējais jautājums ir saistīts ar Amerikas likumiem. Daudzi gadi pagāja kopš uh, Franka akts tika īstenots, kuru par kuru sākumā diskutēja Bušs un pēc tam Obama pēc finanšu krīzes, un mēs vairs nezinām, uh, kas nāk no Amerikas, ko piedāvā tagad jaunais prezidents. Viņš grib daļu no Downfranka akta likvidēt, īpaši saistībā ar bankām, un tad mans jautājums ir, vai jūs šeit saskatāt paaugstināts riskus, vai arī sarunas iekšē ir m, mm, tikuši daudz tālāk nekā publikai tas ir zināms. Paldies! Par pirmo jautājumu par pārmērīgu skaidras naudas izmantošanu sasaist ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas īpaši PVN. Nu, izskatās, ka tas tā varētu būt, kaut gan šobrīd man nav konkrētu datu. Es vēl varu rakstiski sniegt atbildi par šo jautājumu vēlāk, bet ir ticams, ka šeit šāda korelācija pastāv. Tad runā par starptautisko sadarbību. Tā ir būtiska cīnoties pret uh, nodokļu nemaksāšanu vai nu skaidrs naudas izmantošanu vai citiem iespējām. Par to arī neviens šobrīd nešaubās mūsu valdību vidū, neatkarīgi no tā, kas notiek. Mana pārliecība ir tāda, nu iespējams, ka tā varbūt ne pat reize, taču ņemot vērā sarunas, kādas mums ir ar Apvienoto karalistu un Afrin Eiropas Savienību, tad sadarbība par sadarbību jomā, kas skar cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, tā turpināsies. Pat dažas valstis pēdējo G7 finanšu ministru tikšanās laikā ir īpaši uzsvērušas šos aspektus, ir bijis īpaši paziņojums, un tas arī ir pieejams noslēdzošajā preses komunikē, uz kur varam atsaukties. Uh, Tad vēl bija otrais jautājums par EBA un ECB. Nu, tas eh, šeit jāpamina, šeit ir dažādas funkcijas Eiropas banka iestāde un Eiropas centrālās bankas eh, iestādē. Viena ir uzraudzoša iestāde, un tas, protams, ir jūsu likumdevēja rokās. Mūsuprāt, Šīm abām iestādēm vajadzētu turpināt līdzpastāvēt. Tās nodarbojas ar dažādām valstīm, un ģeoparametri šeit ir dažādi starp šīm iestādēm. Un jums jau bija noslēgumā jautājums par uh, šo Amerikas jautājumu. Nu, šobrīd ir pāragri teikt, vai finanšu likuma pārskatīšana, kuru veic ASV valdība, aplūkos to daļu, kas ir saistīta ar kapitāla un ar banku kapitālu un likviditātes standartiem, vai šī daļa ir tipiskāk daudz saistītāka ar tirkus noteikumiem, tirgu veidošana un citi jautājumi, kas ir saistīti ar tirgus likumiem. Vai arī tas viss attieksies uz abām šīm daļām. Mēs nepārtraukti uzturām sakars, taču šobrīd nav skaidrības par šiem aspektiem. Un patiesībā jūsu uzdotais jautājums ir ārkārtīgi būtisks, jo nu, šie lēmumi daudz ko ietekmēs. Mums vēl ir lielas uh, cerības, lai mums būtu plaša vienošanās par kapitālu un likviditātes standartiem, lai būtu līdzvērtīgi spēles noteikumi banku sektorā visā pasaulē. Paldies! Paldies, Luigi Morgans! Paldies, priekšēdētāji, dragī kungs. Jūsu institūcijas mandāts ir tāds, ka jums ir jānodrošina inflācijas eh, likmes eh, vidustermiņā, taču ne ekonomikas izaugsme, taču bez ekonomiskās izaugsmes un darba tirgus uzlabojumiem inflācijas uzlabošana nebūs iespējama, kā jūs to arī atkārtot esat aprakstījis un apgalvojis. Jums noteikti ir zināms, ka neatkarīgi vai tas notiek Frankfurtē vai šeit, eh, diskutējot mūsu komitejas ietvaros, uh, Jūs noteikti esat konstatējuši to, ka monetārā politika nevar būt vienīgā iespēja, kā veicināt ekonomisko izaugsmu. Šeit ir nepieciešama arī budžeta politika un fiskālā politika. Un tādēļ gribu uzdot jums divus jautājumus. Monetārā politika būtu efektīvāka, ja mēs ņemtu vērā ne tikai nacionālās izdevumus, bet arī izdevumus Eiropas līmenī ja šeit um, viss tiktu līdzsvarots, ja tiktu īstenot tāda ekspansīvāka politika, kā to piedāvāja arī komisāra kungs Moskvičī. Un vai jūsuprāt, uh, budžeta politika Eiropas līmenī varētu novest pie tā, ka pastāv labs politiku sajaukums? Šeit vēlos pieminēt Eiropas Savienības budžeta iespējas, kuras varētu finansēt ar pašu līdzekļiem. Uh, Un kā tas viss varētu izskatīties, lai stabilizētu ekonomikas ciklu šādā veidā? Paldies! Paldies! Es jau vairāk kārt esmu apgalvojis, ka monetārā politika varētu būt daudz efektīvāka, ņemot vērā politikas, kas ir saskaņos ar biznesa cikliem, piemērotākas fiskālās vai struktūrālās politikas, kas palielina uh, iespējamos izaugsmas potenciālus. Šobrīd Eiropas Nacionālās bankas novērtējums attiecībā uz patreizējām mm, fiskālajām politikām ir tāds, ka šeit stāvoklis ir neitrāls un piemērots. Tāds ir mūsu bankas novērtējums pašreiz. Mūsuprāt, šobrīd fiskālā situācija ir neitrāla un piemērota, ņemot vērā tā dēvētos optimālās politikas standartus. Un tad otrs jautājums, kur jūs man jau iepriekš uzdevāt. Es iepriekš atsaucos uz uh, monetārās savienības ievainojamību, trauslumu, tādēļ, ka tā ir tik nepilnīga. Un daļa no šīs nepilnības ir saistīta ar Nu, šeit ir dažādi iemesli, bet eh, viens no tiem ir tāds, ka mums nav pieejama fiskālā kapacitāte. Un fiskālā kapacitāte ir tāds, tāda koncepcija, kas ir saistīta ar visām monetārām savienībām, ar monetāro jurisdikciju. Taču kā lai mēs tur nonākam, tas ir tas jautājums, kur jāatrod atbildes, kas ir nepieciešams, lai tur nokļūtu. Un, manuprāt, es jau vairāk kārt esmu to teicis arī šeit, ka mums ir nepieciešami divi pilāri, uz kuriem balstās fiskālā kapacitāte. Viens ir uzticēšanās, un otrs ir konverģence. Uzticēšanās attiecas uz to faktu, ka, lai būtu dalītas fiskālās vara, tad valdībām, valstīm ir vienam otram jāuzticas. Tām ir eh, jātic, ka ir iespējami pastāvīgi debitori un kreditori un eh, pārvedumu savienība. Tāda fiskālā kapacitāte, kas tiek galā ar šokiem, nestabilitāti, pretējiem biznesa cikliem. Mm un tādējādi var atgriezties pie situācijas pirms krīzes. Taču otrs aspekts, kas ir būtisks, ir tāds, kas valstis, kas uh, atrodas monetārajā savienībā, tās nedrīkst būt pārāk heterogēnas, tām jānodrošina konverģence, un konverģence nozīmē struktūra reformas. Un struktūra reformas dažādās valstīs ir dažādas. Katrai valstī monetārajā savienībā ir nepieciešams zināms struktūra reformu saraksts Un tad ir grūti paredzēt tādu sarakstu, kas der visiem. Taču katrā gadījumā ir jānodrošina konverģence augstākai, lielākai izaugsmai kopā. Un daļu no tā jau var piedzīvot. Es jau iepriekš pieminēju, mēs novērojam pieminētas vērtības pie, pieaugumu, kas ir daudz mazāk sadrumstulotāk nekā pirms krīzes. Paldies! Thank you. Paldies Fuljo Martušanu lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāji. Maksājumus eh, skaidrā naudā vēl ar vienu visvairāk izmanto organizētās nozadzības eh, pārstāvē arī teroristi. Es sniegšu eh, vienu piemēru. Prezidents Modi Indijā, tad Indijas prezidents. Uh, pieņēma likumu par demonetarizāciju, proti viņš centās iznīcināt melnā tirgus radīto bagātību, un tas pozitīvi ietekmē Indijas ekonomiku. Bet Itālijā, diemžēl, arvien tiek plaši izmantota skaidrā nauda. Jo kredītkaršu darījumi izmaksā pārāk daudz. Dažos gadījumos uzņēmumam zūd vesel 3% no tā apgrozījuma kredītkaršu dēļ, un tad arī ir cits izmaksas, kas saistīts ar kredītkaršu izmantošanu. Es domāju, ka veids, kā var palielināt kredītkaršu izmantošanu arī elektronisko maksājumu paplašināšanos Itālijā būtu jāstimulē tādu, jābūt stimuliem, lai cilvēki izmantotu kredītkartes, lai tādā veidā samazinātu eh, skaidrās naudas maksājumu apjomu un līdz ar to arī tiktu samazināta noziedzīgā darbība, kas šādi tiek finansēta. Otrakārt, Itālija dodas tādā virzienā, kas daudz cilvēku skatījumā ir bīstams. Internetā eh, ir veicams spekulācijas ar uh, biržu tirgu sabrukumu Es domāju, labākais veids, kā, tam, kā palīdzēt mūsu ekonomikai, būtu pielikt punktu tam jau tagad. Dragie kungs, par jūsu otro jautājumu man plašu komentāru nav iespējami. Cilvēki, kas spekulē ar uh, tirgu sabrukšanu vai ar uh, vēlēšanu rezultātiem, nu, tur uh, mēs neko nevar darīt. Es nezinu, vai tur īpaši kaut kā var to komentēt. Un runājot par skaidrs naudas saikni ar kriminālu darbību. Šeit mums jāņem vērā tas, ka Eiropas centrālā banka patiesībā šajā jomā ir darbojusies aktīvi. Tā pakāpeniski ir samazinājusi un atteikusies no 500 eh, eiro nominālu banknotes. Uh, ražošanas. Taču ir jāatzīst tas fakts, ka monetārajā savienībā iedzīvotājiem var būt atšķirīgas uh, prioritātes attiecībā uz skaidrs naudas izmantošanu. Līdz tam jāsaka, ka skaidra nauda bieži vien tiek izmantot tādiem mērķiem, kas ir nelegāli. Mums ir jābūt aktīviem Kaut arī mēs atzīstam, ka skaidra nauda tiek plaši izmantota un šis, šī izmantošana svarīga daudziem cilvēkiem Eirozonu, taču ir jārūpējas par to, lai skaidrs naudas maksājumi arī neatbalstītu kriminālo darbību. Jūs pieminējāt, ka uh, kredītkaršu izrakstus varētu izmantot arī nodokļu atvieglojumu gadījumā. Bet ir jāapkaro uh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, uh, jāapkaro šī parādība. Un te arī Eiropas Savienības iestādes ir bijušas aktīvas šajā jomā. Priekšstādātais paldies! Nīne Džīla lūdzu. Paldies priekšstādātē. ECB bankas priekšstādē divas lietas no manas puses. Pēdējie radītāji liecina par to, ka bezdarbs Eiropas Savienībā ir zemākais tagad jau veselu astoņu gadu laikā. Un acīmredzot, ka te jāpateic ar ECB kvantitatīvās atvieglošanas programmai, taču līdz tam jūs šodien sacījā, ka ir vajadzīga augstāka produktivitāte, izaugsme un tas parāds novatorismu. Novatorisms finanšu nozarē ir būtisks, taču arī citās jomās tā varētu sacīt. Mēs nu pat G7 sanāks no bērtos liedzām un tur būtisks jautājums bija klimata eh, pārmaiņas un prezidents Trumps atteicās parakstīt galu dokumentu. Bet, kad mēs paskatāmies uz COP1 klimata izmaiņu vienošanās, par kur vienojās es līderi, bija tāda, ka globālās fokus ir jāvērš uz eh, zaļo finansēšanu. Es saprotu, ka ECB ir jābūt neitrālai lēmumu pieņemšanā, taču ir Eiropa ir nepārprotam apņēmusies uzlabot mūsu vīdes kvalitātu. Vai nebūtu laiks, lai 60 miljardu uh, E, miljārdu eiro, ko ECB ieviesa kvantitatīvajā atvieglošanā, būtu caurskatāmāk. Ja mēs to nedarīsim, tad kā vēl ECB varētu veicināt novatorismu zaļajā finansēšanā? Mans otrs jautājums ir par CCP. Un pievēršos jūs atbildēju manam kolēģiem Forseka. Jūs sacījāt, ka trešo valstu risks, ko izraisa strādāt ar CCP, ir no ECB puses jau skatīts, kāda ir jūsu sadarbība ar Anglijas centrālo banku un kā jūs skatāt tos riskus, ka pārceļoties finanšu iestādēm, tas ievērojami palielinās riskus banku kapitālam. Thank you. Um, your... Dragie kungs, kungs atbildes pirmo jautājumu. Kad mēs veidojām mūsu aktīvu iepirkšanas programmu attiecībā, nu, runāšu par korporatīvu programmu, tad zaļais finansējums attiec uz korporatīvo obligāciju programmu. Mēs šo programmu veidojām paturot prātā galvenokārt monetārās politikas apsvērums, risku uzraudzības uh, apsvērums un godīgs noteikums visiem tāda atbildot uz jautājumu, kas man jau iepriekš tika uzdots. Tāds vai korporatīvā obligācija programma nāk par labu dažiem uzņēmumiem un citiem ne. Nepārprotam atbildi ir nē, jo ja viens no kritērijiem ir godīgi noteikumi visiem spēlētājiem, visiem tirgus spēlētājiem. Un tomēr iz, atlas, at, atlases kritērija bija gana plaša, lai daudzas uh, uzņēmumu, daudz uzņēmumu obligācijas arī varētu iepīt programmā. Tātad jautājums, vai tas attiec tikai uz zaļo uzņēmumu finansēšanu? Nē, tā nav, jo mums jāpaturprātā risku uh, Um, pārvaldība, monetārā politika un godīgi noteikumi visiem. Vai programma pa, uh, var iekļaut tādas programmas, kas uh, ievēro zaļo finansēšanas uh, modeli? Jā. Otrais jautājums. Nu, būtībā jūs runājam par pašreizējo situāciju. Jūs runājat par diviem jautājumiem - CCP, un otrs jautājums ir bankas. Un, uh, ko varētu nozīmēt banku pārcelšanās uz citu reģionu. Protams, eh, apvienotās karalists nesanais lēmums doties prom no, no ES eh, ir pamats bažām Eiropas sistēmas iespējam nodrošināt eiro stabilitāti. Taču šajā kontekstā mēs augstu vērtējām komite, komisijas darbu, kas nodrošina CCP finanšu stabilitāti, kas ir sistēmiski svarīgi. 4. mājā komisija nāca klajā ar savu komunikāciju, tur paredzēt vairāki varianti, paredzot pat padziļināt uzraudzību ēs līmenī un arī pārcelšanās prasības. Taču vēl ir pārāk arī komentēt par uh, CCP uzraudzības uh, ietvaru nākotnē, jo komisija tikko to pieņem. Uh, palielinātās kapitāla prasības, kas jūs skatījumā ir uh, bīstamības eh, faktors, patiesībā ir uh, svarīgāks bankām. Norisinās apspriešanās arī ar nozars pārstāvjiem. Mēs, starp citu, šajās sarunās neesam iesaistīti. Protams, mēs esam gatavi sniegt eh, padomu, taču mēs neesam tieši iesaistīti šajās sarunās. Paldies. Latvijā kungs, paldies. Gunārs Hopmārks, lūdzu. Lielas paldies. Man vienmēr pārsteidz cik dedzīgi mēs esam gatavi apspriest institucionālās pārmaiņas šajā parlamentā un e- Eiropas centrālajā bankā, mēs daudz grūtāk pieņemam um, polijas lēmums, lai panāktu struktūrāls izmaiņas Eiropas līmenī, dalībās līmenī. Manā skatījumā dažkārt tas izskatās, ka mm, atslēgu meklēšana pie laternas tā vietā, lai to meklēšanu tur, kur jūs visticamāk tās pazaudējat. Mēs neesam gatavi apspriest uh, problēmu saistībā ar izaugsmi monetārās politikas e, gaismā, bet drīzāk te runa par izaugsmas trūkumu. Kā jau jūs iepriekš runājāt, mums ir ļoti dažādi izaugsmas līmeņi dalībvalstīs, ļoti atšķirīgi priekšnoteikumi monetārai politikai. Vēl jau vairāk, uh, pat izaugsmas potenciāls un perspektīvas atšķirības ir arī lielas. Un tad ir kopējā monetārā politika, kas saskars ar lielām problēmām, un paradoks ir tāds, ka tās valsts, kurām vajadzīga vislielākā izaugsme, ir pakļauts riskam, ka tās saskars ar inflācijas uh, spiedienu un aizdevumu likmi palielināšanos. Mans jautājums ir tāds, uz ko jums būs grūti atbildēt, bet nu, tomēr to uzdošu. Kā mēs šo problēmu varam risināt? Un ja es paiešu vēl tālāk, attiec par šo jautājumu. Vai mēs savā ziņā, vai mums nevajadzētu izvirzīt mērķus dalību valstīm attiecībā uz to potenciālo izaugsmi? Jo tad mēs varēsim izmērīt, cik lielā mērā nepieciešams eh, struktūrālās reformas, jo fakts ir tāds, ka tad, ja ir zema izaugsme, tad arī ir neliela struktūrālo izmaiņu apjoms, un tas mums rāda problēmas visiem. Priekšsēdētājs Dragi kungs, jā, es jums piekrītu. Jā, ir atšķirīgs, ja pat negluži dramatiski atšķirīgs izaugsmes potenciāls ir mūsu monetārā savienības vārīgā vieta, un uz to atbild ir tikai viena - ķerties klāt nepieciešamām struktūrālām reformām. Nu, un tad ko varētu darīt kopējs ietvars šī procesa veicināšanai savā ziņā? Ar valstu specifiskajām rekomendācijām un Eiropas pusgadu mums jau ir savu veidu ietvara aizsākumi. Tātad atbildi ir tāda, mums ir ievērojami jāstiprina šis kopīgais ietvers. Mums ir jāiekļauj, jāizveido kas tāds, ko jūs arī ir uzsnēt, rādītāja sistēma, kur valstis stāsta par savu pieredzi ar struktūrālām reformām. Uh, nu līdzīgi kā tās dara ar budžeta politiku. Šīs reformas un to progress tiek apspriests kopīgiem spēkiem dalībvalstīs. No nu, dalībvalsts puses ja tāda ir atbilde pat labam, ko var sniegt. Hokmār kungs vēlos vēl atgriezties pie šī jautājuma. Es jums pilnīgi piekrītu, taču savā ziņā man ir tāds iespējas, tikko mēs runājam par struktūrālām reformām, mēs vienkārši mētājamies ar skaistiem, skaistiem vārdiem. Mēs esam pieklājīgi, vai ne? Un nevar, nu, mēs vienkārši tādām struktūrālās reformas, un katrā valstī situācija ir atšķirīga, bet otrs puses mēs ļoti labi zinām, kādas struktūrāls reformas ir nepieciešams, taču tās ir politiski jutīgas. Un savā ziņā mēs esam uh, strikti attiecībā uz stabilitātes paktu, nu, varbūt tik strikti, tik stingri mēs neesam, bet nu, vismaz oficiāli mums tādiem būtu jābūt. Taču mēs esam ārkārtīgi nenoteikti, runājot par galvenajiem izaugsmes un stabilitātes faktoriem. Dragie kungs, jā, tā ir. Un uh, veids, kā to varētu pārvarēt, ir, ir tāds, ka no nu, vienas puses jāstiprina komisijas loma. Komisija ir līguma sargātāji. Komisija ir stabilitātes uzņēmums pakta sargātāja. Komisija varētu arī kļūt, ja nu negluži par sargātāju, tad uh, vismaz par galveno spēlētāju, kas nodrošina, ka dalībvalsts ievēro uh, procesu ar rādītājiem vērtējumu savu struktūrālo reformu procesu. Un tad mēs arī redzam, kas ir uh, valsts specifiskais rekomendācijās un Eiropas pusgadā. Taču tas, kas mums šeit ir jāpārvar, uh, ir tas iespējas, ka struktūrālās reformas ir tikai katras dalībvaras ziņā, tikai un vienīgi. Mēs jau vairs nevaram skatīties tikai uz eh, katras dalībvaras interesēm vien, jo mūsu monetārās savienības eh, vārīgais punkts, kā jau sākumā teicu, ir šī sadrumstalotība. Paldies, Notis Marijas priekšstādātā kungs. Es atgriežos pie, er, pie Grieķijas ba bankas jautājumu, ko pieminēja agrāk, jo Grieķija nepiedalās kvantitatīvā atvieglošanā, un mēs jau to zinām. Vai man jāsāk no sākuma? Jums, jūs rīcībā nav tulkojums no grieķu valodas, ja? Tātad priekšstādātāja kungs atgriežos pie Grieķijas bankas temata, jo Grieķija kā valsts ir ārpus kvantitatīvās atvieglošanas programmas, un jūs man iepriekš atbildot, izvirzījāt vēl papildus stingras prasības, lai Grieķija varētu iesaistīt kvantitatīvi atvieglošu. Tas ir Grieķijas e, banka piedalās kvantitatīvi atvieglošanā, par to ir maksājuši 42,5 miljardus eiro, un mēs zinām, ka tā tika iepirkti starptautisko uh, obli e, uzņēmu obligācijas, nopirka uh, kreditoru uh, Uh, obligācijas, arī ESM obligācijas, un tie ir kreditori, kas mums aizdeva līdzekļus, un vienlaiks Grieķija par to maksā. Vai Grieķijas banka varētu nopirkt Grieķijas uzņēmumu, Grieķijas banku obligācijas, jo CBPP 3 sistēma ir pavisam atšķirīga no eh, CCP, jo viena lieta ir pirkt valsts obligācijas, pret ko, ko izvirzē prasības, un pavisam cita lieta ir pirkt eh, Grieķijas uzņēmuma obligācijas. Kāpēc jūs nošķirās šīs divas lietas? Un otra lieta. Es jums uh, nācu klājā ar rekomendāciju, un skaidrs, ka pastāv liels atšķirības Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Dažas valstis uh, Um, atkopjas, ir valstis, uh, kas uh, savukārt atrodas lejupslīdes situācija, bet jūs pielāgojat vienu vienoto monetāro politiku. Es neteicu, lai jūs to maināt. Taču es ierosināju, lai jūs sniegtu iespēju katrai centrālajai bankai īstenot pašai savu monetāro politiku, pašai savai ekonomikai, izmantojot kvantitīvo atvieglošanu. Es tūlīt pēc desmit sekundēm pabeigšu saktu Marijas kungs, izmantojiet kvantitatīvo atvieglošanu tādā apjomā, cik lielā apjomā šai valstī ir īpatsvars. Uh, e, Latērija kungs, jūs uzdot to pašu jautājumu, ko uzdevāt iepriekš, bet Marijas kungs turpina. Jā, bet viņš nesaprat šo jautājumu. Latērija kungs, jūs trešo reizi uzdod šo jautājumu. Jā, bet es nesaņēmu to atbildi, saka Marijas kungs. Dragie kungs, man šķiet, es gan atbildēšu šo jautājumu. Nu, pievēršoties pirmajam jautājumam katrai kvantitīvai atvieglošanai pašai savi izvēles kriteriji. Jūs pieminējat banku obligācijas. Tās nevienā valstī nav kvantitīvās atvieglošanas programmas sastāvdaļa. Marijas kungs, uzņēmumu obligācijas taču ir sistēmā, vai ne? Jā, saka dragi kungs, dragi kungs turpina. Jā, kad? Kvantitatīvo atvieglošanu varēsim attiecināt uz Grieķiju, tad arī būs atlases kritērija izstrādāt. Paldies, saka Goperi kungs. Mums tagad ir jānoslēdz šī diskusijas. Atvainojos, ka nav iespējas pievērsties brīvajam mikrofonam. Mums ir beidzies laiks, kas atvēlots eh, šai mm, monetārā dialoga daļai ar Mario Dragē, Eiropas centrālas bankas priekšstādātāju. Tagad pievērsīsimies sabiedriskai uzklausīšanai. Un Dragi kungs piedalīsies mm, šajās diskusijās kā Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsādātājs. Tagad būs neliela pauzīt tagad. Es eh, jau sagaidu, ka mums būs eh, jāsagrupē jautājumi, jo mums ir negaidīts laika ierobežojums. Paldies!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 pievēršamies trešajam darba kārtības punktam, kas, kā jau es teicu, uzklausīšana piedaloties Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsādātājam Mario Draghi. Nu, vairs nekavēsimies, tūlīt pat došu vārdu Mario Draghiungam. Paldies! Priekšstādāja kungs, godātie ekonomikas un monetāro komitejas deputāti, esmu priecīgs, ka varu jūs šodien uzrunāt kā Eiropas um, sistēmisko risku kolēģijas priekšstādātājs SRB ir vienreizēji viss vis Eiropas Savienības daudzo nozaru organizācija, kas ļauj mums mīkstināt riskus, kas izriet no uh, jaunajām izmaiņām mūsu finanšu sistēmas struktūra. Šīs izmaiņas ļauj, paredz mums jauns iespējas finanšu reālajā ekonomikā un arī ļauj e, pārnes svaru no bankām uz nebanku uzņēmējiem. Turklāt mums ir jāstrādā instrumenti, kas uh, mazinās risku finanšu stabilitātei neatkarīgi no tā, kur šie riski finanšu sistēmā var parādīt. Makroprudenciālā politika vislabāk darbojas tad, kad tā tiek īstenot pareizajā laikā, lai veicinātu tās nu, noturību un mazinātu uh, trūkumu. Um, Uzkrāšanos finanšu sistēmas šajā kontekstā vēlos uzsvērt SRB darbus pie sistēmas gan datiem Tātad es runāšu par es paralēlās banku sistēmas pētījumu dokumentu. Es esmu gandarīts, ka varu jūs informēt, ka SR, SRB ir publicējis otro es paralēlās banku sistēmas pētījumu dokumentu. Šis ziņojums ir galvenais elements SRB risku uzraudzības ietvarā, kas uh, norāda, kādas, kā, kas notiek alternatīvajā sistēmā. Daži skaitļi investīciju fondu visi um, aktīvi iekļaujot arī naudas tirgus finansējumu, tātad iekļaujot visus finanšu sektora daļas, iz, neiekļaujot bankas, arī apdrošināt sabiedrības un pensiju fondus, ir pavisam 38% no visiem aktīviem ES finanšu sektorā 2016. gada beigās. Kaut arī visumā izaugsme Eiropas Savienības paralēlo banku sistēmu uh, sektorā, finanšu sektorā ir eh, samazinājies, eh, tas tomēr ir paplašinājies par 3% kopš 2012. gadā. Tā saikne ar eh, finanšu sektoru ievērojama, tāpēc makroprudenciālām iestādēm ir jānovēro riski, kas parādās šajās finanšu sektorā Eiropas Savienības paralēlās banku sistēmas dokuments norāda uz vairākiem riskiem, kas ir mūsu uzmanības vērti. Likviditāte, kredītsvīra, prociklismas, sastarpēja saikne ir galvenie temati, kas tiek apspriest šajā ziņojumā. Es sākšu ar likviditātes risku un ar tiem riskiem, kas saistīti ar kredītsvīru dažos investīciju fondu tipos. Te galvenokārt es runāju par investīciju fondiem, kas vai nu iegulda mazāk uh, likvidējos aktīvos, uh, piedāvājot ikdienas uh, uh lietotāju uh, izpērkamās akcijas, kas ir ievērojami eh, pakļauts kredīta svirai. Pārāk liela kredīta svira var eh, novest eh, pie tā, ka finanšu sistēmas stresa periodos ir ātri jāpārdod bankrotējošu uzņēmumu aktīvi un arī um, riski arī um, aktīvi ir mazāk uh, likvi, likvidējami. Tātad samazinās uh, likvīdu pieejamību. Turklāt kredītsvirs un likviditātes riski ir cieši saistīti. Un, uh, lai iegūtu likviditāti, tad uh, pastāv vajadzības samazināt aizņemto līdzekļu īpatsvaru. Un uh, pastāv uh, risks, ka bankrotējoša uzņēmuma uh, aktīvi tiek pārāk ātri pārdoti, un tāpēc SRB analizēs sistēmiskos riskus, kas izriet no likviditātes eh, neatbilstības, un es ceru, ka eh, es varēšu par to sīkāk pastāstīt kādām no mūsu nākošajām sanāksmēm. Kredītsvīra likviditātes riskus kopā ar prociklismu ir, ir cieši jānovēro, arī vērtspapīru finansēšanas darījumu SFT kontekstā. Atvasinātu instrumentu darījumos darījumu partneru kredīta risks samazinājās, nodrošinoties pret risku ar maržām, turklāt nodrošinājumam arī ir centrālā loma SFT kontekstā. Arī diskonti aizsargāja izturējošo darījumu partneri no ķīles vērtības krišanās defaulta gadījumā. Uh, Līdz ar to maržas un diskonts sniedz savu ieguldījumu finanšu stabilitātē, apsarbēt zaudējumus un palīdzot pārvaldīt finanšu riskus. Tāpat tie ierobežo kredītsviras uzkrāšanos. Piemēram, diskonta lielums SV, SVT ķīlē nosaka to finansējumu apjomu, ko var iegūt attiecīgiem ķīles apjomam. Maržas un diskonti var arī būt ļoti procikliski. Uh, zemākos līmeņos labos laikos tie paredz kredītsvīras veidošanos. Kad uh, palielinās lejupslīdes apstākļi, tad tie var novest pie, pie aizņemto līdzekļu īpatsvaru izpārdošanas un uh, izraisīt negatīvas likvidācijas tendences. Šajā kontekstā SRB nesen publicēja ziņojumu, kas izskata uh, ievērojumu daudzumu potenciālo makroprudenciālo instrumentu uh, SRB ir necesājis praktiskus izaicinājumus, izmantojot šādus instrumentus. Eiropas Savienības paralēlās banku sistēmas eh, dokuments eh, identificēja daudzās saiknes un inficēšanās riskus un arī norāda uz potenciāliem kanāliem, kā var sistēmiskos stresu paplašināt. Sastarpējā saistība ir nesarojami eh, saistīts ar integrēto finanšu sistēmu, un tā ataino arī uh, finanšu starpnieku plūsmu. Eiropas uh, tirgus infrastruktūras regulējums EMIR mums sniedz pieeju visaptverošiem datiem par atversināto instrumentu darījumiem. Tas mums ļauj, mums ESRB, uh, Eiropas Savienības kontekstā raudzīties uz šiem riskiem dažādās struktūrās. Tāpēc Eiropas Savienības Vēlēs banku sistēmas dokuments, izmantojot emīru datus, izskata saiknes starp dažādajām paralēliem banku sistēmām atvasinājuma instrumentu tirgos. Un tiek secināts, ka ne banku finanšālie instrumenti arī ir e, ievērojami svarīgi, un tas attiec uz bruto nacionālā atlikušo vērtību. E, trijos lielākos atvesināto instrumentu tirgos aizdevumu procenta, ārvalstu valūtas un kredītu atvesināto instrumentu tirgu. Un tiek arī secināts, ka ļoti daudz nebanku finanšu institūciju piedalās atvesināto instrumentu darījumus ir arī uh, nebanku uzņēmumi, kas uh, piedalās es finanšu sistēmā, taču nav uh, ar mītni Eiropas Savienībā. Analīze liecina par skaidru saikni starp Eiropas Savienības bankām un ASV uh, alternatīvām banku iestādēm. Šie secinājumi izceļ to, ka ir nepieciešams uzraudzīt un risināt uh, pārnozaru riskus. Mm. un uh, uzraudzības sistēma jau pamazām veidojas, taču izaicinājumi vēl arvien paliek. Piemēram, nepieciešami papildu uh, centieni, lai uh, trūkumi datos uh, tiktu novērst saistībā ar pārobežu un pārnozaru darbību. Un lai būtu visaptvarošs pārskats par ES paralēlo banku sistēmu. Uh, paralēlās banku sistēmas izvērtējumam nāktu par labi arī tas, ka tiktu skatīts gan apvienotāji, gan atdalīt, uz atdalītā pamata. Un es jums esmu sniedzis pārskatu par eh, riskiem, kas ir parādījušies šajā paralēlās banku sistēmas dokumentā. Makroprudenciālās politikas uh, faktori. Viens piemērs. Ejopa īstenoja Eiropas Savienības uh, profesionālo pensiju izturības testu 2015. gadā un nesen sākuši savu otro testu. Un e SRB sniedz savu ieguldījumu, sagatavojot negatīvos scenāriju ciešā sadarbībā ar Eiropu un Eiropas centrālo banku. Taču makroprudenciāla politika vēl ar vienu tikai veidojas Savi, daži instrumenti jau konkrētiem mērķiem pastāv, taču jāizved to visaptverošs, eh, elastīgs makroprudenciālais eh, instrumentu kopums. Tas viss vēl ir tālāk jāizskaita un jāpaplašina nepieciešamais regulēšies ietvers. Turklāt eh, atkopšanās, atvesļošās plāna izstrādē arī ir jābūt pakļautai makroprudenciālam skatījumam. Mēs esam veikuši darbu apspriežoties ar Eiropas komisiju un turpināsim darbu pie šiem jautājumiem. Svarīgi, lai makroprudenciālām iestādēm tiktu piešķirti nepieciešami instrumenti, lai tās varētu darboties saulaicīgi. Vēlos vēl uzsvērt uh, nacionālo institucionālo ietvaru makroprudenciālo politikai, un tas ir būtisks, lai politika būtu efektīva. Tad esmu gandrīz par to, ka ir novērojis progresu šai ziņā divās dalību valstīs, kur nav makroprudenciālās iestādes. Likumdošanas process turpinās. Makroprudenciālās iestādes aktīvi izmanto 2016. gadā mm, rīcībā esošās instruments, īpaši tas attiec uz prasībām sasībā ar uh, CRD4 un CRR pakotni, un arī trūkumi tiek eh, pamazām novērsti. ESRB nesen publicēja makroprudentālās politikas pārskatu, skatot situāciju 2016. gadā. Paldies par uzmanību, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Uh, Liels paldies jums! Un kā jau es iepriekš teicu, tā kā mums nav daudz laika, tad tagad mums būs jāsagrupē jautājumi un jāsamazina laiks jautājumiem līdz pusotrai minūtei. Kīcas kungs pirmais, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pajautāt priekšsādātājiem Dragī, kāds ir viņa viedoklis attiecībā uz Grieķu banku sektoru riska situāciju. Mums ir bijusi uh, Eh, pozitīva un negatīva attīstība, bet, manuprāt, tas viss ir jāizvērtē. Piemēram, eh, aizdevumi, kas nenes ienākumus, joprojām saglabājas ļoti augstā eh, līmenī, un pret bijušo Krēķijas premjeru Papadīmos bija terorisma uzbrukums. Uh, Un uh, droši vien, lai raidītu vēstījumu no teroristu puses pret uh, banku pārstrukturāciju un NPL uh, pārvaldību. No otras puses, sistēmiskās uh, bankas uh, ir jau tuvojas rentabilitātei un viņu vērtība akciju tirgu ir pieaugusi pēdējā mēneša laikā. Vai jūs uzskatāt, ka sistēmisko risku varēs kontrolēt un Grieķijas banku sektors varēs labāk finansēt Grieķijas eh, ekonomikas finansēšanu tuvākajā nākotnē? Vai tomēr tiks eh, atkārtotas pagātnes problēmas, kas noveda pie eh, banku sektora rekapitalizācijas? Paldies! Jā, mēs sagrupēsim jautājumus. Pervanš Beres, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija tikko publicēja savus jaunos priekšlikumus attiecībā uz vienoto tirgu un kapitālu un pievienoja tur uh, vēl vienu uh, bāžu elementu attiecībā uz makroekonomisko stabilitāti. Vai jūs, kā SRB priekšstādātājs, uzskatāt, ka jums ir visi vajadzīgie instrumenti, lai uh, Uh, reaģētu uz nevēlamām kustībām tirgu, piemēram, uh, runājot par vērtspapīrošanas tirgiem, vai jums ir iespēja iejaukties, ja uh, notiek tāda attīstība, kas veido burbuļus kaut kādās dalībvalstīs. Un tagadējās sarunās mēs piedāvājam noteikt uh, Eh, tādus pasākumus, lai novērtētu eh, aizņēmēju kvalitāti, maksātspēju. Vai jūs eh, domājat, ka jums vajadzētu vairāk intervences instrumentu, runājot par stabilitātes saglabāšanu? Anotis Marijas. Anotis Marijas, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, dragi kungs ar trešo aizdevumu pakotni bija paredzēts 25 miljārdus eiro veltīt banku rekapitalizācijai, taču tika izmantot tikai 5,5 miljārdi eiro rekapitalizācijai. Pat labam ir palikuši 19,5 miljārdi eiro trešajā aizdevuma pakotnē. Līdztekus tam pastāv milzīga problēma ar ne, nesamaksātajiem ienākums nesošiem aizdevumiem. Un, uh, Rezultāts ir tāds, ka daudzi grieķi tagad eh, tiek apdraudāti viņiem, ka viņi varētu zaudēt savu mājokli. Un cilvēki ir iepirkuši aizdevums par 10%, uzņēmumi iepirkuši 10% aiz, eh, par 10% nesamaksāto um, aizdevumu. Uh, ir paredzēts veidot eh, fondu ar šiem 19,5 eh, miljonu miljardu apjomā eiro, lai tad varētu cilvēki tad samaksāt um, aiz, aizdevumus, lai nezaudētu savu mājokli. Tad mēs varētu izmantot tādu instrumentu, kā bija Kiprā, lai Uh, kredītņēmēji varētu kā pirmie viņam būtu prioritāte, ka viņi varētu samaksāt to aizdevumu tagad, kad viņam būs līdzekļi. Vai jūs paredz šādu, šādu iespēju arī Grieķijai? Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs atkal šeit, dragie kungs. Viens no lielākajiem riskiem, ar kuriem šobrīd saskaramies, ir saistīts ar kiberuzbrukumiem. Mēs visi uh, Eh, piedzīvojām šo te vanakrāju uzbrukumu, kas bija diezgan eh, nevainīgs, ne, nu, neteiksim nevainīgs, bet tas bija viegli veicams uzbrukums, kas eh, paralizēja finanšu sistēmu. Visa finanšu sistēma taču balstās uz savienojumību un uz datiem. Mans jautājums jums, vai jūs uzskatāt, ka jūsu organizācijā, bet arī nacionālajās kompetentajās iestādēs pietiekama prioritāte tiek piešķirta kiberdrošībai, piemēram, vai jūs nedomājat, ka būtu stresa testos kiberdrošībai jāpiešķirā lielāka vērība, jo mēs aizvien vairāk esam atkarīgi no mūsu nozars digitalizācijas. Otrs jautājums attiecas uz klīringu, uz CCP. Vai jums nav bail, ka tagadējā politiskajā situācijā, eh, runājot par uh, klīringa eiro lokalizācija, ka Trumpa administrācija varētu, piemēram, reaģēt ar to, ka ASV dolārus var tikai klīringā, klīringa izpildīt ASV. Man bija vēl viens jautājums, bet es redzu, ka priekšsēdētājs nevēlas, lai es to uzdodu, jo laika vairs nav. Uzdošu to citreiz. Paldies! Paldies. Tagad eh, papadimulis kungs, lūdzu. Prodre. Paldies, priekšstādāta. Dragie kungs, es jums uzdošu jautājumu par manu valsti, Grieķiju. Eiropas centrālā banka piedar aizdevēju kvartetam. Tā ir daļa no kvarteta. Visas, ofici, visi oficiāli paziņojumi ir jūsu pašu paziņojumi, liecina par to, ka Grieķijas ekonomika atkopjas turpmāko gadu laikā, un ir nepieciešama lielāka uzticēšanās, skaidrs, skaidra virzība, lai pēc 2018. gada augusta arī mana valsts Grieķija varētu aizņemties tirgos uh, ar loģiskiem, loģiski aizdevumu lik, likmi bez memorantiem aizdevumiem. Taču tagad jūs paužat uh, nožēlu par to, ka Eirogrupā netika panākta vienošanās 22. maijā. Ko sagaida Eiropas centrāla banka un jūs personīgi no nākošās E-grupas sanāksmes 15. jūnijā, lai tiktu izveidot šī ceļa karte, kādu jūs to esat solījis. Lai arī jūs varētu veikt savu izvērtējumu un lai varētu turpmākajā nākotnē iesaistīt arī Grieķiju kvantitīvās atvieglošanas pro programmā. Cik ilgi Eiropas ekonomika un Eiropas tauta maksās uh, par nēlistību un par atlikšanu ar vienu uz vēlāku laiku, ko izraisa Berlīnas valdība. Bet Grieķijas valdība vēlas panākt vienošanos skaidru ceļakārti, kad beidzot šī atlikšana beigsies. Thank you. Paldies. Centīšos atbildēt vispirms uz jautājumiem par Grieķiju. Kaut gan Grieķija uh, nemaz netika tā konkrēti apspriesta, jebkādā SRB valdes sēdē, vismaz kādu laiku tā tas ir bijis droši. Banku sektors Grieķijā ir panācis būtisku progresu, jo īpaši, ja mēs raugāmies uz kapitalizāciju un uz to, kā Grieķijas bankas uh, šobrīd uh, E, darbojas. Tās ir daudz labāk kapitalizētas nekā agrāk. Man nav šobrīd skaitļi pieejami. Un tomēr tas arī tika pieminēts citā jautājumā. Mums ir e, ļoti lielā e, mērogā šī ienākums nenesošie aizdevumi, bet tas ir iepriekšējā banku sektora vājuma dēļ ir dažādi pasākumi paredzēti tagadējā programmā, un tas ir nepieciešams, lai veiksmīgi noslēgtu uh, pārskatu. Tātad, ja šie pasākumi, kuru skaitā ir arī banku un valdības un likumdošanas pasākumi un uh, Eh, ārpustiesas eh, vienošanās ietvara radīšana, lai eh, tiktu galā ar šiem aizdevumiem, kas nenes ienākums. Starp citu, um, viena no valstīm, kam nav šāds vienkārši ietvers vai kam ir tāds garš tiesu process, lai um, atrisinātu uh, šo aizdevumu jautājumu. Tās arī ir tās valsts, kurām ir vislielākā apjomā šāda aizdevuma. Mēs zinām, ka um, tas ir tāda mantojuma, mantota problēma. Um, šī aizdevuma tika izsniegta nāk, um, pagātnē, un tagad eh, tie ir uzkrājušies, un tie kavē eh, normālu banku sistēmas kredītspēju. Un uh, likumdošana attiec tikai uz jaunajiem aizdevumiem. Bet tas, starp citu, nav Grieķijas gadījums. Tātad, tā ir problēma, ka, eh, kas tiek arī risināta tagadējā programmā, un visi pasākumi, kas tur ir eh, paredzēti, būtu jāīsteno, un tad tas varētu arī atrisināties. Starp citu, jūs eh, minējat Lukas Papadīmas. Uh, Viņš ir bijis lielisks ECB vicepriekšstādātājs, viņš bija arī um, lielisks premjers, un viņš man ir ļoti labs draugs, un es gribētu paust um, plašu solidaritāti un arī dziļas simpātijas no manis personīgi un no visiem mūsu darbiniekiem un arī no pārvaldes padomas biedriem. Um, turpinot runāt par Grieķiju, ko mēs sagaidām attiecībā uz nākamo eiro grupu. Atbilde uz. Tātad vienošanās par parādiem uh, un tas, kādi pasākumi varētu parādus padarīt Grieķijai ilgspējīgus. Tas ir jautājums, kas tiek apspriests starp dalībvalstīm no vienas puses un SVF no otras puses. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši tādu brīdi, kad abām pusēm būs jārod vienošanās, un tā ir vienīgā lieta, kas patiesībā šobrīd ir nepieciešama. Ļaujiet man piebilst arī to, ka kvantitatīvā atvieglošana Grieķijai nedrīkst tikt uzskatīt par pašsaprotamu. Mums ir pašiem jāveic savs neatkarīgais novērtējums un saskaņā ar scenārijiem, runājot par parādu ilgtspēju, mums jāņem arī uh, riska pārvaldības apsvērumu, bet es gribēju tikai skaidri uzsvērt, ka uh, parādu ilgtspējības novērtējums, kuru veids komisija SVF, e ECB, um, nepasaka, kāds tad būs nākamais uh, pārādu ilgtspējības novērtējums, jo to atkal veiks pilnīgi neatkarīgi. Runājot par to, ko darīt, kādi makroinstrumenti ir uh, pieejami kapitāla tirkus savienībai, SRB mēs atbalstām iniciatīvu izveidot kapitāla tirkus savienību Eiropā, un uh, mēs atbalstām uh, Eh, finansējuma avotu diversifikāciju, bet eh, mēs arī apzināmies, ka politikas veidotājiem ir jābūt instrumentiem, lai eh, mazinātu jaunos sistēmiskos riskus, kas parādītos kapitāla tirkus savienībā. Kā jau es savā ievadrunā teicu, tas varētu parādīties šajā te nebanku jeb paralēlo banku sektorā. Uh, jo ir bijusi liela izaugsme šajā sektorā. Mēs par finanšu tehnoloģiem daudz neesam diskutējuši, bet tā attīstība arī ir uh, saistīta ar uh, šo nebauku sektoru attīstību. Un uh, tur arī ir jābūt makroprudenciāliem uh, instrumentiem. Cita starpā mēs redzam arī, ka SR regula tiek pārskatīta un uh, ESMA uh, stiprināšana būs. Un mēs turpinām tam pievērsties un pilnīgi noteikti mūsu uh, uzmanība uh, tiks noteikti pievērst šim punktam lielā mērā. Protams, ir dažādi pasākumi, kas uh, uh ierobežos uh, iespējas uzņemties jaunus panā, tātad jaunus aizdevumus. Uh, un eh, tas varētu risināt eh, zināmas makroprudenciālās problēmas, kas nākotnē varētu raksties šajā paralēlajā banku sektorā. Tagad runājot par kiberuzbrukumiem, par to tik uzdots jautājums. Jā, tās ir pelnījuši, šie kiberuzbrukumi ir pelnījuši augstu prioritāti, kiberdrošība ir ļoti svarīga, un tagad ir eh, skaidra apzināšanās par to, ka tā ir uh, Eh, vislielākā problēma, ar kuru saskars mūsu iestādes pēdējā G7 finanšu ministra sanāksmē, ļoti konkrēti tika runāts par šo punktu. Eh, starp citu, šo problēmu tagad apspriež praktiski visos eh, startautiskajos fórumos, ECB e arī to apspriež un arī nacionālās kompetentās iespējas pie tā strādā. Uh, Un tas, ko jūs runājāt par stresa testiem bankām, jā, tas ir ļoti svarīgi. To šobrīd dara Anglijas banka. Un mēs vienkārši ņemam vērā Nacionālo banku un iestāžu iniciatīvas, un mēs virzīsimies uz priekšu šajā jautājumā. Tas pilnīgi noteikti ir jautājums, kas. Uh, ir ļoti svarīgs eh, stresa testiem. Es pilnīgi jums piekrītu. Runājot par uh, dažādām politikām, mums ir ļoti grūti pateikt, kāda būtu labākā gala vienošanās. Mēs, protams, nevaram sniegt padoms, bet Tātad, kas mums ir svarīgi? Ir svarīgi, lai mums būtu spēcīgas uzraudzības pilnvaras pār dažādām aktivitātēm, klīringām, kas tiek veikts eiro, kas varētu ietekmēt eh, eirozonas finanšu stabilitāti. Un ar to arī beigšu. Kas uh, par ienākumus nenesošiem aizdevumiem Grieķijā? Jūs neatbildējat uz manu jautājumu. Uh, Tātad šis naudas apjoms, kas ir atlicis banku rekapitalizācijai. Nē, es atbildēju uz jūsu uh, jautājumu. Es pateicu, ka Grieķija netika apspriest. Uh, godīgi sakot, man nav nekādas um, jausmas, ko jūs gribat ar to darīt. Es jums sniegšu uh, rakstisku atbildu. Priekšsēdētājs šī ir uh, uzklausīšana par ESRB jautājumiem. Filips Lamberts viņu patiesībā neredz. Bārbara Kapela, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Dragie kungs, jūs pieminējāt otro ēnu banku, ja paralēlo banku monitoringu, un jūs norādījāt uz to, cik sasaistīts ir šīs paralēlās banku iestādes, un mēs redzējām arī globālā paralēlo banku sektoru monitoringa ziņojumā, ka ir uh, Eh, problēmas ar datu nodošanu no Ķīnas. Pēdējie uh, dati ir no 2010. gada, un es gribēju pajautāt, vai ķīniešu uh, iestādes un nebanku iestādes pietiekami sadarbojas ar ESRB un sniedz informāciju, kas ir nepieciešama pienācīgam monitoringam, un varbūt, ka ir arī trešo pušu avoti, no kuriem jūs varat iegūt šo informāciju un datus. Uh, Otrs jautājums, par ko gribēju runāt, attiecas uz uh, Eiropas sistēmisko risku kolēģijas ziņojumu par makroprudenciālo politiku 2016. gadā. Jūs pats teicāt, ka ir divas valstis, kurām vēl nav makrouzraudzības iestādes. Uh, Un trešā man šķiet ir Itālija, ir 2016. gada likums, bet vēl nav uh, regulas par tā īstenošanu. Uh, Un tad es gribēju pajautāt, vai ir jau noteikts grafiks, kad tiks pieņemt šie likumdošanas akti. Kādas ir jūsu prioritātes attiecībā uz makro uzraudzību Itālijā? Paldies! Thank you. Mar Paldies, Marko Vallī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, drāgī, man jums ir jautājums, un šeit ir runa par uh, Jautājumi, kas attiec uz ECB, ir Eiropas safe bond, jeb drošā obligācija, kas tika piedāvāta, un mēs atrodamies uh, situācija, uh, kurā varētu beigties kvantitatīvā atvieglošana un varētu pieaugt procentu likmes, un tad uh, būs problēma ar valstu parādiem, kas varētu pieaugt, piemēram, Itālijā. Uh, un eh, tās eh, tur nav eiro obligācijas, tur eh, vēl nav rasts risinājums. Šeit ir runa par valsts obligāciju vērtspapīrošanu, proti dažādu valstu obligācijas tiek sadalītas tranšās atkarībā no riska profila. Un saskaņā ar šo jauno modeli uh, varētu nonākt eh, pie situācijas, kad fragmentējas eh, perifērijas valstis un eh, šo riska profilu varētu izmantot vēl vairāk, jo valstu obligācijas taču teorētiski ir bez riska. Tātad šis instruments tiek šobrīd apspriests un acīm redzot nav citas iespējas, ko šeit izmantot un kā Um, padarīt ilgspējīgus parādus Eiropas līmenī. Šeit es gribētu uzklausīt jūsu viedokli. Finanka pozicindā. Äh, Mana kungs, lūdzu, paldies priekšsādātāja kungs, drāgie kungs, um, prezentācijā, kuru jūs uh, tikko noturējāt, jūs pēdējā punktā runājāt par nekustamo īpašumu tirgu. Pieprasījums ir ļoti strauji pieaudzis gada sākumā. SRB teica, ka uh, nekādu risku neredz uh, nekustamā īpašuma burbulim. Šo pozīciju es izlasīju, bet Startautiskais valūtas fonds jau SVS norādīja uz to, ka ir stipras bažas, ka nekustamā īpašuma tirgus varētu pārkarst. Kredītu ņēmēji saskārtos ar problēmām, jo pieaugtu um, um, procentu likmes. Andrijas Dombrets uh, nete, nesen noturēja uh, pasākumu Frankfurtē, un viņš teica, ka tagad ir iedegusies dzeltenā gaisma, jo tas īpaši attiecas uz uh, lielajām pilsētām, kur ir pazīmes pārkāršanai. Kā SRB eh, novērtē šo attīstību, jo tas skar ne tikai Vāciju, bet arī citas uh, teritorijas. Kā jūs vērtējat nekustamo īpašumu tirgu? Paldies! Uh, Paldies, un pēdējais jautājums, Honas Fernandes kungs, lūdzu. Gracias, prezidente Dragi. Paldies, priekšsādātāji Dragi, par to, ka jūs šodien ieradāties pie mums. Divi īsi jautājumi. Pirmais jautājums attiecas uz eh, Pērvenšas Beres pieminēto jautājumu, proti uz eh, sarunām par eh, vērtspapīrošanu. Uh, Un tur notiek sarunas padomē par tekstu, kur ir runa par iespēju uh, vērtspapīrot uh, dažādus uh, instrumentus. Un uh, vai SRB šeit būtu iespēja novērtēt risku šajos gadījumos, kad uh, rodas aizdomas, ka varētu rasties uh, burbuļi? Uh, Un tāpēc gribēju pajautāt, vai jūs varētu veikt šādu darbu SRB. Un otrkārt, jūs jau atsaucāties uz Grieķijas ienākums nenesošiem aizdevumiem, jeb kredītiem. Ir arī uh, darba grupa, kur uh, tiek runāts par Eiropas atbildi šādiem aizdevumiem. Un es gribēju uzzināt, cik tālu šie darbi ir uh, tikuši šajā darba grupā. I, I es atbildēšu uz jautājumiem, cerams, tajā secībā, kā tie tika uzdot par Ķīnu. Ķīnas valdība nesniedza uh, eh, FSB zināmus uh, datus. Mēs šeit neesam relevanti, mums ir tikai Eiropas dati par Itāliju. Likums Itālijā ir pieņemts, un Itālijas valdība šobrīd uh, pieņem attiecīgo regulējumu par SB. SRB um, uh, ir uh, darba grupa, uh, un tur ir struktūrētas uh, diskusijas par šo jautājumu. Tātad ir darba grupa, kuru uh, vada īrijas uh, centrālās bankas pārvaldnieks Filips Lēns, un uh, SB tā vienkārši runājot, ir priekšlikums par to, ka obligācijas varētu tikt apkopotas un sadalīts tranšās, bet uh, tur netiek runāts par nekādu kopīgu atbildību. Tātad šādā izpratnē tas neaizstāja eiro obligāciju nekādā veidā. Tas ir vienkārši atšķirīgi. Un uh, tāpēc ECB eh, pārvaldes eh, padome ir secinājusi, ka vēl nav īstais laiks šo koncepciju kaut kā novērtēt pozitīvi vai negatīvi. Mēs uzskatām, ka līdz gada beigām, varbūt līdz novembrim, varētu tikt pabeigts galīgais ziņojums. Uh, Tagad par uh, mājokļu nekustamiem īpašumiem. Cenas, māju cenas ir pieaugušas, jo īpaši lielās pilsētās Vācijā, bet arī Nīderlandē, Austrijā un citās valstīs, un SRB ir izsniegus brīdinājums par šo jautājumu, un, starp citu, iepriekšējā uzklausīšanā šos brīdinājumus apspriedām. Kad mēs raugāmies uz cenām dažādās valstīs, paskatoties ārpus pilsētām un skatoties uz vidējām cenām, eh, lai noteiktu, vai ir pārkāršanas risks, mēs tomēr uzskatām, ka vidējās cenas eh, ir vairāk vai mazāk vēsturisko eh, vidējo cenu līmenī. Tātad mēs neredzam tādu sistēmisku pārkāršanu. Mēs redzam pārkāršanu uh, atsevišķos uh, lokalizētos tirgos, bet tā nav sistēmiska. Uh, un mēs redzam, ka cenas pieaug, bet uh, kredīts neattīstās tajā pašā ritmā. Uh, šī attīstība ir līdzīga pirms krīzes laikam. Citiem vārdiem sakot, uh, mājokļu kredīti, aizdevumi joprojām tiek izsniegt ļoti normālā tempā. Mēs redzam, ka cenas uh, pieaug, bet mēs neredzam, ka pieaugtu aizņemtā uh, kapitāla īpatsvars šajā kontekstā. Bet jā, ir tādas uh, vietējas situācijas, kur tas notiek, kur, piemēram, vienā konkrētā valstī, ko es atceros, uh, ir tā, ka daudzi nekustamo īpašumu īpašnieki šobrīd ir negatīvā īpašuma situācijā, kad viņu parāds ir lielāks par viņu māju vērtību. Tad, kad mājasēns atgūsies, viņi, protams, būs labākā situācijā un arī finanšu stabilitāte uzlabosies. Un visbeidzot par uh, vērtspapīrošanu. Es tiešām uzskatu, ka SRB uh, valde var uh, novērtēt um, makroprudenciālos instrumentus uh, vērtspapīrošanas jomā. Un, starp citu, mēs sekojam diskusijām, kas notiek Eiropas parlamentā par vērtspapīrošanu. Uh, un lielā mērā piekrītam tas, kas eh, šeit tiek teikts, tam, kas šeit tiek teikts. Um, mēs eh, tikai eh, īpaši vērību pievēršam riska saglabāšanas likmju pacelšanu, jo tad, kad mēs runājam par šo instrumentu reālajā ekonomikā, tad tie elementi, kas tiek apspriesti, mūsuprāt, tiem ir jābūt pietiekami drošiem. Tātad pārāk uh, augsts eh, risku saglabāšanas īpatsvars eh, draud eh, um, ierobežot instrumentu veiksmīgu darbību par ienākums nesušiem aizdevumiem. Mēs jau par to runājām. Tas, kas ir paredzēts Grieķijas programmā, Tur ir pasākumi, ko var veikt pašas bankas, riska pārvaldības un parāda atgūšanas procedūrās. Arī valdība var nodrošināt uh, tādu vīdi, kas ir auglīga uh, šādu uh, aizdevumu likvidācijai. Redzam arī, ka ir izmaiņas tieslietu procesos, ārpus tiesas izlīguma procesos. Tātad ir vesela virkne pasākumu, uh, kas um, ļauj secināt, ka īpašuma pārvaldības kompānijas radīšana var būt uh, vērtīga, bet tas neatrisinās visas problēmas uh, nacionālā vai Eiropas līmenī. Mēs ar lielu interesi vērojam šo attīstību, bet uh, mums nav pārliecības, ka ar to vien pietiks. Vispārējie pasākumi, kas bieži vien ir sāpīgi, ir tie, kas tieši ir nepieciešami, lai šo problēmu risinātu. Thank you very much. Lies paldies mums visiem. Ar to mēs varam noslēgt šo otro uzklausīšanos. Tā kā vienmēr ir bijusi ļoti noderīga un ļoti interesanta. Vēlos pateikties priekšsēdētājiem Dragī kungam par ierašanos pie mums uz tik ilgu, intensīvu, bet pozitīvu un noderīgu sesiju, kas ir ļoti noderīga mūsu darbam un konstantajam dialogam. Lielas paldies!